Okay, thank you, gentlemen of the... Paldies preses pārstāvjiem. Mums jāsāk darbs. Labrīt, dāmas un kungi. Gribu mūsu vidū sveikt komisāra amata kandidātu Karelda Guhtu. Tātad šajā uzklausīšanai gribētu vērst jūs uzmanību uz to, cik ārkārtīgi svarīga ir šī procedūra. Un gribu uzsvērt, ka tas ir izšķirīgs mirklis komisijas amatu kandidātu iecelšanā, tās ir pilsoņu rokās, tas paredzams uz turpākiem pieciem gadiem. Šī procedūra ir svarīga, tāpēc, ka tā simbolizē demokrātisko kontroli, ko īsteno Eiropas parlaments izpildvars organizēšanā Eiropas Savienībā un tās pārvaldības sistēmā šīs uzklausīšanas būtība ir, paliel, ir kļūst vēl svarīgāka ar Lisabonas līgumu spēkā stāšanos, jo tas piešķir Eiropas parlamentam jaunas un lielākas pilnvars, veidojot Eiropas Savienības tirzniecības politiku, un līdz ar to šim parlamentam ir pilnībā jātop, jābūt informētam par to, kādas būs turpmākā tirzniecības komisāra vīzijas un stratēģijas, kādas ir viņa zināšanas šajā jomā. Un līdz ar to parlaments varēs īstenot savus līdzlēmēju funkcijas un tādējādi leģitimizēt Eiropas parlamenta tirdzniecības politiku. Protams, šo, šīs pārmaiņas vērtēm ļoti atzinīgi, un šīs komitejas vārdā var jums pastāstīt, ka ar nepacietību gaidām mūsu jauno pilnvaru īstenošanas iespējas sadarbībā ar jums un ar padomi. Iesākumā gribu atgādināt, ka ir noteikts, te, noteikts termiņš, laiks eh, komisijas apstiprināšanai. Parlaments izvērtēs komisijas amata kandidātus, viņu kompetences, apņēmību eh, strādāt Eiropas labā un arī personīgās eh, kvalifikācijas, izvērtēs viņu attiecīgos portveļu sadalījumu un komunikāciju prasmes. Un gribu norādīt, ka pirms šīs mutiskās uzklausīšanas komisāra amata kandidāts sniedz rakstiskas atbildes uz iepriekš sagatavotu aptaujas lapu. Viņa atbildes ir jums izdalītas, godātie deputāti, jūsu valodā. Tā pašā laikā saskaņā ar reglamentu esam no komisijas saņēmuši deklarāciju par komisāra amata kandidāta interesēm un viņa CV jeb biogrāfiju. Ļaujiet man izteikt pāris komentārus par procedūru, ko piemērosim. Tulkojums šai sēdē pieejams 22 valodās un tulku vārdā gribētu lūgt jums neizteikties pārāk ātri, tā lai tulkojums varētu attiecīgi tikt nodots eh, visiem klausītājiem. Atgādināšu arī, ka šīs sēdes gaita tiek translēta eh, in intranetā un iespējams šo procedūru, tātad visu šo sēdi noklausīties internetā. Tāpat laikā tiks piedāvāts arī protokols pēc sēdes, tas tiks nodots jūsu rīcībā pēc iespējas ātrāk pēc sēdes noslēguma. Ir papildus šai sēžu zālē no, piešķirt arī noklausīšanās istabu, kur tātad tiek, tā, tas ir A5 G3 telpa, kurā varat klausīties sēdes gaitu. Sēde tiks strukturēta šādi. Mums paredzēts, paredzēta šorīt trīs stundas, un struktūra būs šāda. Vispirms komisijas amas, eh, kom, komisāra amata kandidāts tiks lūs nāk klajā ar deklarāciju, neilgākā desmit minūtes pirmā uzruna, pēc tam sekos debates kas ilgs aptuveni 2, minu, 2 stundas un 30 minūtes. Šeit tiks piešķirts ik pa, visu laiku tas salīdz ik pa 5 minūtēm un pa 3 minūtēm. Tātad jautājums atbildi, jautājums atbildi. Tātad katrai politiskai grupai 5 minūšu iedaļa, viena, viens jautājums, viena minūte, atbilde no Degukta kunga 2 minūtes, pēc tam papildus jautājums viena minūte un de Gukta kunga atbilda viena minūte. Tātad piecu minūšu uh, periods šādi tiks uh, strukturēts, kas attiec uz četru minūšu periodiem, jautājums viena minūte, atbilda viena minūte, papildu jautājums viena minūte un atbilda viena minūte. Tā tiks sadalīts četru minūšu posms. Deputātu uzstāšanās laiks tiek ierobežots uz vienu minūti. Un turklāt man skaidri un vienkārši jums jāpasaka, ka jautājumi un papildus jautājumi jāuzdod vienai un tai pašai personai. Un papildu jautājumam jābūt saistītam ar komisāra amata kandidāta atbildi. laiku šo, šo laiku nevar izmantot, lai pieminētu vēl kādu citu jomu, kādu citu tēmu vai uzdot vēl kādu pilnīgi nesaistītu jautājumu. Papildi jautājumi, kas neatbildīs šiem kritējiem, tiks, netiks ņemti vērā. Laiks tiks ļoti stingri ierobežots. Turklāt gribēju jūs informēt, ka Inta sekretariāts ir sazinājies ar, deputa, ar politiskiem grupām nepiesaustītajiem deputātiem, un tas nav bijis veiksmīgi. Un tāpēc tās piecas minūtes, kas bija paredzētas grupām nepiesaistīto deputātu jautājumu uzdošanai, tika sadalītas, piešķirtas pieejamam laikam noslēgumu vārdiem, kas tiks doti komisāra amata kandidātam un priekšsādātājam šī nos, šīs uzklausīšanas noslēgumā. Tātad šīs piecas minūtes tiks piešķirts noslēguma vārdiem. Un līdz ar to beigās vārds tiks dots uz desmit minūtēm šiem noslēgumiem, nevis piecas minūtes, kā tas bija paredzēts sākotnēji. Tūlīt pēc tam, pēc uzklausīšanas, uh, apspriedīsim šo jautājumu. Tagad sāksim procedūru, sāksim šo uzklausīšanu. Un Degukta kungs līdz ar to dodu jums vārdu jūsu ievadvārdiem. Lūdzu. Much, uh, much, Mr. Paldies, godātais priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti. Es ļoti priecājos par šo iespēju iepazīties ar jūsu komiteju. Priecājos par to, ka klāt ir pārstāvji arī no citām komitejām, kuri, kuras nodarbojas ar startautiskiem jautājumiem. Šī man būs iespēja izklāstīt savu viedokli par starptautisko tirdzniecību. Es ceru, ka šī būs pirmā un nevis pēdējā no daudzām tikšanās un diskusiju reizēm. Man ir 15 gadu darba pieredze šeit, Eiropas parlamentā, un šobrīd esmu komisārs attīstības sadarbības jautājumos. Šī pieredze man ir devusi ļoti labu ieskatu tajā, kā jūsu iestāde Eiropas parlaments eh, nodarbojas ar šiem jautājumiem. Līdz ar Lisabonas līguma stāšanās spēkā Eiropas parlamenta loma lēmumu pieņemšanā būs vēl daudz lielāka nekā iepriekš, it īpaši tādos jautājumos kā tirdzniecības likumdošana un nolīgums lēkšana. Es uh, pazīstu pazīstu starptautiskās tirdzniecības jomu. Es biju ārlietu un starptautiskās tirdzniecības ministrs Beļģijā un šajā amatā ieguvu lielu pieredzi tirdzniecības un attīstības politikā, it īpaši starptautiskajā aspektā. Savulaik pārstāvēja Beļģiju ministru, ministru tikšanās reizēs Eiropas Savienībā, tāpat arī PTO konferencē Hongkongā 2008. gadā, kad tikās dalību valstu ministru un Ženēvā 2008. gadā. Bez tam šajā pašā posmā es biju tirsniecības misiju vadītājs uz daudzām valstīm. Vairāk nekā 30 gadus esmu aktīvi darbojies politikā, un šī, šajā laikā esmu izkopis savas eh, sarunvedēju prasmes. Eiropas parlamenta deputāta darbības laikā, tāpat arī strādājot Beļģijas nacionālajā politikā, esmu guvis ļoti lielu pieredzi, kā iegūt sabiedrotos dažādos politiskajās grupās un citos politiskajos spēkos. Beļģijā un Eiropas politikā tas bija jādarīgdien sistēmā. Priekšēdētāja kungs, un tagad par to portfeli, kas man tiks uzticēts. Tirzniecība vienmēr ir bijis izaugsmes motors. Pat šodien tirzniecība var palīdzēt mums izkļūt no sarežģītās ekonomiskās situācijas. Es neapšaubām ap, eh, atbalstu to, ka Eiropas Savienības tirdzniecības politikā ir divi pamatprincipi. Pirmkārt, atvērti tirgi, un otrkārt, eh, noteikumi, kas eh, vada starptautisko tirdzniecības sistēmu. Taču tas būtu pārāk vienkāršot skatīties tikai šādi vien. Brīvā tirdzniecība var radīt labklājību, stabilitātu un attīstību, bet tā ir jābalstās uz noteikumiem un iestādēm. Tikai tad brīvā tirdzniecība dod tādu situāciju, kurā visi ir ieguvēji. Brīvā tirdzniecība ir ļoti spēcīga svira, kas var palīdzēt Eiropas vērtības popularizēt pasaulē. Šīs vērtības ir ilgspējīga attīstība un cilvēktiesības. Eh, bez tām brīvā tirzniecība palīdz mūsu pašmājās stiprināt inovācijas un radošu pieju un aicināt arī citas valstis atvērt savus tirzniecības robežas. Eiropas Savienībai jābūt par piemēru, taču tā nīpat laikā mēs nedrīkstam pieņemt protekcionismu no citu puses un arī negodīgu attieksmi. Uh, Atbildot uz rakstiskajiem jautājumiem, es uzsvēru, ka tirdzniecībai ir jābūt kā vienam no elementiem Eiropas Savienības plašākajos politikas mērķos. Uh, Pagājušā gada jūlijā sāk strādāt komisijā kā komisārs, un es sapratu, cik ļoti cieši ir saistības starp attīstību un tirzniecību. Ja jūs man apstiprināsiet šajā amatā, tad es turpināšu arī šo ciešo saikni nodrošināt kā tirzniecības komisārs. Eiropas Savienības tirzniecības politikai ir jāatbalsta vismazāk attīstītās valsts pasaulē, jāpalīdz tām labāk integrēties globālajā ekonomikā un paaugstināt uh, dzīves līmeni, jo tikai tādējādi var nodrošināt stabilitāti un sociālo progresu pasaulē. Priekšsēdētā kungs, un tagad es runāšu par savām darbības prioritātēm tu, turpmāko piecu gadu laikā. Pirmkārt, mums ir nepieciešams vēl tālāk turpināt daudzpusējo tirdzniecības sistēmu. Šobrīd PTO atrodas liela spiediena ietekme. Kopš 2001. gada Dohas rauns, kas ir tā kā svarīgākais projekts, ļoti lēni kustās uz priekšu. Uh, Mums ir nepieciešams uzvē, izveidot atvērtu uz noteikumiem balstītu daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, kur visi dalībnieki rīkoties pēc vieniem noteikumiem. PTO ir fórums, par kuru dažreiz izsaka dažādus jokus, ka tas ir par tikai strīd, vietu, kur strīdās par banāniem. Taču patiesībā tikai pateicoties PTO uzraudzībai, pasauli ir izra, izvairījusies no protekcionismu viļņu patreizējā ekonomiskās krīzes apstākļos. Neaizmirsīsim, salīdzinot ar citām starptautiskām organizācijām, PTO ir viss attīstītākais globālās pārvaldības modelis, kādu mēs vien redzam uz uh, pasaules šobrīd. Un mums ir jā jāie, jāiegūt tajā politiskais kapitāls. Šīs pasaules tirdzniecības organizācija ir kā papildinājums dažādos, da, dažādos divpusējās attiecībās. Otrkārt, es uzskatu, ka mums ir nepieciešams vēl tālāk stiprināt divpusējās attiecības. Indija, Kanāda, Ukraina, Latvija, Amerika un citas valsts eh, aizvien aktīvāk iesaistīsies starptautiskajā tirdzniecībā. Eh, mums ir jārēķinās ar to, ka pasaules smaguma centrs pārvirzās pamazām uz Āziju. Mums ir jāpadziļina attiecības ar šo reģionu. Mums ir nepieciešams pavisam drīz panākt tirdzniecības nolīgumu ar Koreju. E, es uzskatu, ka tas būs ļoti liels ieguldījums mūsu ekonomikas tālākajā attīstībā, un es esmu gatavs ar jūsu komiteju un arī plenārsēdē runāt par šo jautājumu. Treškārt, e, mums ir jāturpina sadarboties ar eh, augstatīstītām valstīm, tādām kā ASV un Ķīna, un šī sadarbība jāapceļ augstākā līmenī. Runājot par ASV, tad šeit galvenais izaicinājums nav tarifi un robežas, bet gan neredzamās dažādas barjeras. Pavisam nesen komisija ir veikusi pētījumu par to pēc Eiropas Savienības, eh, pēc Eiropas parlamenta lūguma, kādas ir šīs netarifu barjeras. Un eh, turpinās sarunas par šo barjeru eh, nojaukšanu. Vides vai sociālais dumpings nav tie jautājumi, mm, kas ir atrisināti Eiropas Savienības ASV kontekstā. Tie ir ļoti delikāti jautājumi, par tiem jāturpina runāt. Transatlantiskajā ekonomikas padomē šie jautājumi tiek apspriesti. Tāpat mums jāintensificē arī dialogs ar Ķīnu par tirdzniecību un investīcijām, jo uh, eh, Pekina aizvien vairāk uzņems atbildību kā globālais spēlētājs. Es ceru, ka Ķīna kļūs aizvien atvērtāka tirdzniecības un investīciju jautājumos. Ķīnai ir jāparāda, ka tā ir gatava uzņemties atbildību un um, uh, risināt tādus sensitīvus jautājumus arī kā valūtu vērtēšanu un salīdzināšanu. Uh, Ceturtkārt, ekonomiskās partnerattiecības nolīgums ar AKK valstīm ir jānoslēdz jau tuvākajā laikā. E, šis nolīgums, kas patreiz ir spēkā, ir bieži kritizēts gan Eiropā, gan arī mūsu partnervalstīs. Rezultātiem ir jābūt tādiem, kas ir saskaņā ar PTO pamatnolīgumiem un kas var uh, nodrošināt attīstību. Attīstības jomā mums ir jāizstrādā jauna vispārējā preferenču sistēmas paudžu, jo patreizējā sistēma uh, tiks beigs savu darbību 2011. gada 31. decembrī. Un visbeidzot, uh, šobrīd ekonomiskā situācija ir sarežģīta. Uh, Komisijai ir jānodrošina tas, lai Eiropas valstis saņemtu vienlīdzīgu attieksmi ar citiem eksportētājiem un importētājiem. Es, protams, balstīšos uz iepriekšējās komisijas panākumiem jautājumā par trešo valstu tirgus pieejamību. Es eh, arī noteikti lietošu visus tirdzniecības aizsardzības instrumentus, kas ir mūsu rīcībā, caurskatāmā veidā. Šos instrumentus arī varētu tālāk pielāgot patreizējai situācijai, ņemot jāņemot vērā arī to, kā beigsies Dohas sarunu rauns. Bez tam mm, es gribētu pētīt arī to, kā mēs varam izmantot Eiropas Savienības iespējas aizsargāt Eiropas Savienības uzņēmumus. Un bez tam, protams, ņemšu vērā esošos nolīgumus starp dalību valstīm un trešajām valstīm. Par runājot par Eiropas Savienības investīciju politi, e, politiku, tad arī šeit ir nepieciešams turpināt sarunas ar partnervalstīm. Godātais priekšsēdētāji, e, kungs, līdz ar to man darba kārtība būs ļoti noslogota, un es nevarēšu visus šos mērķus panākt viens. Man ir vajadzīgi sabiedrotu. Tuvākajo mēnešu laikā mēs sāksim veidot pamatu tam, lai parlaments varētu pilnībā iesaistīties uh, likumdošanas procesā Eiropas Savienībā. Viens no pasākumiem, kas ir jāveic, ir jauns nolīgums, ietver nolīgums starp iestādēm. Es rīkošos pilnā ļoti caurskatāmi un sniegšu jums visu informāciju par to, ko es daru. Varbūt mēs nevienmēr būsim vienas prāts, bet jūs redzēsiet, ka manas durvis vienmēr ir vaļā. Es esmu gatavs jūs uzklausīt, mācīties no jums un debatēt. Mēs eh, varbūt varēsim tālāk diskutēt par mūsu sadarbības detaļām, taču pašā iesākumā es jau gribu uzsvērt to, ka Lisbonas līguma spēkā esamība būtībā būtiski maina mūsu sadarbības pamats. Godātais priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi. Uh, man ir atvēlēts ļoti īss laiks, un es nevarēju izrunāt, runāt par visiem jautājumiem, kas man ir svarīgi arī kā komisāram, kā piemēram klimata pārmaiņas, cilvēku tiesību aizstāvēšana un tā tālāk. Bet es ceru, ka jūs jautājumi man uzvedinās arī uz šīm jomām, un es varēšu izteikt savu viedokli par šiem tematiem. Un nobeigumā es gribētu teikt, ka tirdzniecības politika ir ļoti būtiska ekonomiskās politikas sastāvdaļa, taču tai ir plašāki mērķi mūsu sabiedrībā piemēram, tirdzniecībai ir jārespektē sociālās tiesības, labā pārvaldība un vidas aizsardzība. Līdz ar to tas ir politiski, tā ir politiskas dabas joma, un šeit, protams, Eiropas parlamentam ir savs viedoklis sakām šajā politikā. Lielas paldies, Degūta kungam! The first block of this, uh... Pirmais jautājumu bloks, jeb rauns e, tiek dots koordinatoriem, kas darbojas starptautiskās tirniecības komiteja un, pār, komitejā un pārstāv politiskās grupas. Pirmais no tiem ir tautas partijas pārstāvis, kas pārīja kungs. Lūdzu. Vienu minūtu. Augstsakotātais komisāra kungs, ļoti priecājos, ka īsu brīdi pēc Lisabonas līguma spāšanās spēkā tieši jūs šeit esat ieradies, jo jūs ļoti veiksmīgi uh, mm, arī cīnījāties par to, lai Eiropas parlaments iegūtu vairāk tiesību savā iepriekšējā darbībā. Un uh, pievērsīšos jūsu rakstveidu atbildēm. Jūs runājat par to, ka nākotnē par, uh, mandātu piešķiršanā parlaments tiks iesaistīts. Kā jūs nodrošināsiet to, lai uh, Mm, privās tirdzniecības līguma netiktu pielietot, kamēr parlaments nav pozitīvi par to izteicies. Un otrkārt, jaunais līgums kopējo tirdzniecības politiku pakļauj kopējā ārlietu politikai. Un kā jūs nodrošināsiet to, ka uh, tirdzniecības politika paliek pastāvīga un uh, citas politikas uh, to nepārklāja, kā vakar uh, tas dažkārt, diemžēl, izskanēja uh, komisāras uzklausīšanas laikā. Thank you. Lielas paldies. Un tagad atbildēja Dagokta kungam vārds divas minūtes. Lielas paldies priekšsādētāji. agrīnas piemērošanas jautājums ļoti agri nāks pienāk mums dienas kārtībā. Runāsim par brīvās tirdzniecības nolīgumiem. Domāju, ka šai jomā kaut kas ir mainījies ar Lisabonas līgumu. Jūs esat kop līdzlēmēji. Un jums ir jādod savu piekrišanu jebkuriem brīvās tirdzniecības nolīgumiem. Šī procedūra nav nekas jauns tā tika piemērot arī brīvās tirdzniecības nolīguma ar Koreju un citur, bet saprotu, ka šī procedūra un vienlaicīgi Eiropas par nepieciešamajos argumentam dot piekrišanu brīvās tirniecības nolīgumam rada zināmas problēmas. Nu, piemēram, kas attiecas uz nolīgumu ar Koreju, tad es esmu gatavs diskusijām ar komiteju, lai mēs varētu nonākt varbūt pie kādas vienošanās par laika grafiku, kas ļautu ņemt vērā abas šīs, eh, abas šīs eh, vajadzības. Tālāk tirniecības politikas atkarība no citām politikām. Nu, šī savstarpēja atkarība, protams, vienmēr ir ļoti būtiska un aktuāla. Bet domāju, ka kopējās tirniecības politikas raksturs ir tāds, ka tā spēs saglabāt savu neatkarību, tāpēc, ka tur ir zināmas ekskluzīvas kompetences Tā ir viena no ekskluzīvajām kompetencijām, kas pieder Eiropas Savienībai. Jūs esat līdzlēmēji, un, protams, ka jums jādod savu piekrišanu. Es domāju, arī jūs noteikti vēlēsieties saglabāt šo neatkarību šajā jomā, un turklāt mēs saglabāsim arī neatkarību no ārējās rīcības dienas. Protams, mēs sadarbosimies ar viņiem, bet mēs būsim neatkarīga struktūra, mēs nebūsim atkarīgi no viņu lēmumiem. Nu, tas bija tas, ko var pateikt, lai atbalstītu. Es varētu stāstīt vēl daudz vairāk, bet laika īsti nav. Priekšsēdētājs tālāk dod vārdu vienu minūti, kas pārīkungam papildu jautājumu uzdošanai. Kas pārīkums vēlos palikt šajā pašā jomā, jūs jau pieminējāt, ka Lisabonas līgums ārējās tirdzniecības jomā ir veidots tā, ka padomu un parlaments ir vienā līmenī, ko darīsiet jūs konkrēti, lai arī praksē šo līdzsvaru uh, ieviestu. Un kā izmantosiet līdzšinējos noteikums, uh, lai parlaments uh, tiktu iesaistīts antidempinga procesos, saņemot informāciju un pieņemot lēmumus. Un cits jautājums. Kāreiz tirdzniecības komisārs jūs viesosieties mūsu tirdzniecības partneru zemēs, un daudzās valstīs ir pieņemts tas, ka nacionālai ministri un um, ka deputāti dodas arī šādos um, ceļojumos, un vai jūs varat iedomāties, kā deputāti varētu uh, pievienoties jums jūsu vizītēs, lai veicinātu arī parlamentārā dialogu turpmāku attīstību? Thank you, one... Paldies, viena minūte, Dagukta kungam atbildē. Par antidempingu runājot. Jā, jums būs tur sava teikšana, par to runāsim bet lēmums šai ziņā ir komisijas kompetencē, komitoloģijas procedūras ietvaros. Veto tiesības antidempinga jomā neiedarētos Lisabons līguma kontekstā, bet es esmu atvērts diskusijām, un mana pieeja šai jomā balstīsies uz, uz eh, notikumiem, noteikti pragmatiskiem notikumiem, ne, uz, ne uz tādu politisku jomu, jāskatās uz to, kas, ast, kas noteikts tekstā, kāds ir, kāda ir šī regula par antidempingu. Parlamentu, parlamentāriešu līdziņemšanu savos ceļojumos es neesmu īsti, es neesmu īsti, neesmu īsti informēts par to, cik liels man budžets vai es varu atļauties uh, to darīt, bet, nu, protams, tādu sarunu gadījumā, kad, piemēram, norisinās sarunas PTO, tur jau jūs esat daļa no delegācijas, pilnīgi noteikti. Un, es saku, šajā gadījumā tas daudz eh, grūtāk, jo divpusējas sarunas mm, nebūtu nav tik vienkārši, un nevienmēr otra puse vēlas redzēt vēl vairāk cilvēku šīs sarunvedē pušai. Priekšādātājs tālāk dod vārdu sociāldemokrāta grupai. Arif kungam. Komisāra kungs, jums ir ārkārtīgi laba reputācija kā pieredzējušam cilvēkam. Paldies arī par ļoti skaidriem atbildēm uz jautājumiem. Lisabonas līgums pilnībā iesaista parlamentu starptautiskās tirdzniecības jomā. Līdz ar to eh, debatiem arī ir, deputātiem ir arī uh, mandāts dalībai sarunās. Uh, Eiropas Savienībai ir sava stratēģija eh, laika posmam līdz 2020. gadam. Šī stratēģija tikai top. Kāda ir jūsu nostāja attiecībā uz to? Un visbeidzot, es ceru, ka tirzniecības politika būs saistīta ar rūpniecības politiku un tiks izmantota darba vietu radīšanai. Vai jūs publiski aizstāvēsiet Eiropu, piemēram, Airbus jautājumā PTO kontekstā? Paldies, divas minūtes atbildē. Mm, respect... Nu, pirmām kārtām par sadarbību ar jūsu komiteju. Sarunas ir notikušas arī ar attiecīgajiem dienestiem, ar sekretariātu un ģenerālsekretāru. Liela daļa no šīs struktūras iekļaus iestāžu nolīgumā, pamatnolīgumā. Bet atbildot uz jūsu piezīmēm, ko esat dzirdējis arī no vairākiem komitejas locekļiem, var teikt sakojošo. Pirmām kārtām vajadzīga straujāka, plašāka informācijas plūsma starp jūsu komiteju un komisiju jādomā arī par to, ko, ko, kā rīkoties ar konfidenciāliem dokumentiem. Tas tiešām ir problemātisks jautājums. Reizēm jūs komiteju varētu palīdzēt pārstrādāt jūs komitē ļoti plašo informācijas apjomu, attiecīgos brīfingos, varbūt informatīvās sanāksmēs, un turklāt jāplēnina kontakts starp jūs komiteju un sekretariātu un vecākiem ierēģiem tirniecības ģenerāla direktorātā, lai šī operatīvā sadarbība pastiprinātos, un visbeidzot, vajadzētu regulāri īstenot uh, brīfingus, jeb informatīvas sanāksmes šeit Briselē par eh, dažādu veidu padoms aktivitātēm, tur, kur parlaments arī nosūta savas delegācijas, un es domāju, tas varētu būt tāds sākuma punkts tālāko nolīguma noteikumu īstenošanai, izvēršanai. Par otro un trešo jautājumu man jāsaka, es nespēju izsakot tam, cik ātri jūs uzdevāt šo jautājumu. Es saprotu, ka jums bija ierobežots laiks, bet arī man ir zināma ierobežota uztvers spēja Es nespēju tik, ka jūs tik ātri runājat, tik ātri nespēju saprast, vai jūs nevarētu atkārtot savu jautājumu, es vienkārši tos nesapratu. Tā nav valodas problēma, tas bija vairāk saistīts ar jūsu runas ātrumu. Papildi jautājums. Arif kungs, jūs varat pārfrazēt savus pirmos jautājumus vienu minūti. Jā, es atkārtošu par Eiropas Savienības ko komerciālo stratēģiju. Uh, Eiropas 2020 kontekstā. Līdz šim, manuprāt, tirsniecības politika bija izgāzusies. Kā jūs domājat to veidot pa jaunu? Un visbeidzot, es gribu teikt, ka tirsniecības politika ir, ir jāizmanto darbvietu razīšanai un konkrēts jautājums, vai jūs aizsargās, aizstāvēsiet publiski uh, Eiropas Savienību PTO uh, konkrēti strīdā par Airbus un, Bo starp Airbus un Boeingu. Um. Eiropa 2020 diez vai būs izgāšanās. Šī stratēģija vēl tikai tagad to pradīta un tādēļ ir pāragri to vērtēt. Un tāpat laikā es uzskatu, ka tirdzniecības politika ir ļoti svarīga. Tas ir svarīgs instruments. Kādēļ top Eiropa 2020? Tādēļ, ka mēs gribam lielāku ekonomisko izaugsmi un plašāku darba vietu skaitu, lielāku nodarbinātību šeit Eiropā. Tāpat laikā vēlamies aizstāvēt arī sociālās tiesības, taču ekonomiskā izaugsme ir primārais. Arī tādēļ mums ir nepieciešama labi izveidota uh, tirdzniecības politika. Tālāk par Airbus. Jūs zināt, ka ir divas sūdzības. Viena ir Airbus, ko iesniedz sūdzību par Boeingu, un otrs Boeings ir iesniedz sūdzību par Airbus. Ir jau sākotnējais pētījums par Airbus. Uh, Eh, šī gada jūnijā varētu parādīties pētījums par Boeing rīcību. Ir svarīgi, lai būtu pilna informācija par abu uzņēmumu darbību, jo abiem uzņēmumiem ir radušies vienādi eh, jautājumi un šī, šo pušu uh, Intereses ir ļoti līdzīgas. Šī procedūra ir gandrīz vai tiesvedības procedūra, un tādēļ tās detaļas noteikti jārespektē. Paldies! Es jums devu nedaudz ilgāk laika, tādēļ, ka pirmajā atbildē Deguhtkungs neizmanto visu viņa rīcībā esošo laiku. Representative... Tālāk došu vārdu Alda grupas pārstāvim, un tas ir Kazaka kungs. Vienu minūtu lūdzu jautājumu uzdošanai. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātais komisāra kandidāta kungs. Gribētu dzirdēt jūsu viedokli par attiecībām starp tirdzniecības politiku un Eiropas Savienības ārpolitiku. Kādas būs jūsu darba attiecības ar augsto pārstāvi Katrīnu Eštoni? Vai jūs aizstāvēsiet tirzniecības politikas specifiskās vajadzības. Kā jūs panāksiet to, lai tirzniecības politika nekļūtu par upuri kādu grupu vai valstu specifiskām interesēm? Otrs jautājums. Otrs jautājums ir par tirdzniecības komite, politikas komitejas sēdēm, vai Eiropas parlamenta deputāti tiks aicināti piedalīties šīs komitejas darbā? Paldies par atbildi. Thank you, two minutes for reply. Paldies, divas minūtes atbildē, de Guhta kungam lūdzu. Paldies priekšādātāji. Domāju, ka no vienas puses tirniecības politika ir daļa no mūsu ārējās politikas, un tai jābūt daļai no mūsu ārējās politikas, bet tajā pašā laikā tā ir arī atsevišķi specifisks iezīmes, un tieši kā jau teicu, kas pārīkungam, domāju, ka ir atsevišķas drošības eh, klauzulas, drošības punkti, kas ļauj mums nodrošināt šo kompetenci ekskluzivitāti un ļauj komisijai spēlēt šeit centrālo lomu, jo tieši komisija ir tā, kas īsteno sarunas par tirdzniecības nolīgumiem tas, ka mums saskaņā Lisabonas līguma kompetences palielinās, piemēram, arī ārējo tiešo investīciju jomā, nozīmē to, ka mūsu rokās ir instrumenti, kas, ko varam izmantot starptautiskā mm, arēnā, un tie ir spēcīgāki. Bet, domāju, pats galvenais ir, lai mums ir laba sadarbība komitejas ietvaros, un arī laba sadarbība ar augsto pārstāvi tas ir nepieciešams arī politiski iemeslu dēļ, arī še, še, jo šeit jārisina arī politiska rakstura jautājumi. Mēs runājam, piemēram, par antidempingu. Es varu savu pieeju balstīt uz noteikumiem, bet iedomājos, ka atsevišķos brīžos komisijas kolēģijā varētu tikt pieminēt arī politiskā argumenta, un tāpēc mums jābūt ciešai sadarbībai ar Eštons kundzi. Es nedomāju, ka tas radīs kādas problēmas, jo zinot, uh, jo pazīstu jau augsto komisāru, viņa jāsaka, ir mani priekšgājēja manā amatā, viņa bija tirzniecības komitāra, un viņa ļoti labi zina, kādas specifiskas problēmas ir saistītas ar tirzniecības jomu. Kas attiecas uz, starptautis, uz klātbūtni starptautiskās konferencēs, jā, es domāju, tas ir pats par sevi saprotams, arī PTO ir jābūt šai klātbūtnei. Un tā kā jūs jautājāt arī par 133. pānta komiteja, tad jāsaka, ka šeit jautājums ir sarežģītāks, jo tad tādā gadījumā mums jāpanāk vienošanās arī ar padomu, ar dalību valstīm. Un es pieņemu, ka tas tiks apsvi, apspriests eh, nolīguma ietvaros, pamatnolīguma ietvaros, bet tas šajā gadījumā jautājums, protams, atšķirās no tā jautājuma, ko jūs devāt par starptautiskajām tirniecības konferencēm. Paldies! Laiks papildi jautājumam Kazakam kungam. Paldies, komisāra kungs, par atbildi. Es saprotu, ka procedūra ir specifiska. Lisabonas līguma ietekme vēl ir jāinterpretē, un mēs šobrīd tikai ieviešam sadarbības principus ar dažādiem iestādēm bet eh, es esmu priecīgs, ka jūs apstiprinājāt eh, savu labo gribu sadarboties, un mēs arī no savas puses uh, vēlamies apstiprināt, ka Eiropas parlaments vēlas piedalīties visās sarunās. Es priecāju, pateiktos, ja jūs varētu mums apstiprināt, ka 133. panta komitejā parlaments arī varēs e, piedalīties, vai jūs mums sniegsiet tieši tādu pašu informāciju kā padome pirms dažādām šīm starptautiskajām sēdēm, kā padomei? Atbild. Minūte atbildēji. Kas attiec uz komisijas dokumentiem, nekādas problēmas šeit nerodas. Jūs saņemsiet tieši tos pašus dokumentus, ko nosūtam padomē tajā pašā laikā. Es domāju, tas ir ļoti nozīmīgi. Te mēs runājam tikai par dokumentiem, te mēs runājam arī par to, kādā veidā jūs saņemat šos dokumentus. Bet, ja runājam tālāk par citu iesaistīto pušu dokumentiem, valstu dokumentiem, padomu dokumentiem, dalībvalstu dokumentiem un tam līdzīgi, tas ir pilnīgi cits jautājums. Uh, Es varu, protams, piedāvāt jums visus pētījumus, ko īstenot, varam apspriest plānošanas aspektus, varu būt ļoti atvērts un centīšos to arī darīt visā savās savu iespēju robežos. Bet atcerēs, un atcerēsimies, ka es biju 15 gadus šī parlamenta dokuments. Es cen, cīnījos par parlamentu pilnvaru paplašināšanu. Tas nav mainījies. Mainījies, mainījies ir mans amats, mana pozīcija. Es esmu šī galda otrā pusē šobrīd, un jāsaka, šajā galda pusē es neesmu viens pats, te ir arī dalība valsts, kolēģija, padome, un man arī ar viņiem, protams, jārēķinās, bet, nu, tā, nu, tā tas arī būs. Paldies! Tagad došu vārdu zaļo grupas pārstāvei, pasam Žadokungam. Komisāra, izvirzītas komisāra kungs, esmu šeit aiz jums mēs um, saskaramies ar um, pārtiks apgāde uh, krīzi, ar ekonomisko krīzi, sociālo krīzi pēdējā laikā un arī klimata pārmaiņām. Un um, tiek tulkots tas tā, ka komisijas darba kārtība varētu samazināties un pievērsties tikai uh, komerci jautājumiem uh, Eiropā. Uh, Jūs ievadvārdos vērtējāt to tā, ka finanšu klimata pārtiks apgādi jautājumi ir ļoti nozīmīgi, bet jums nebija laika tiem pievērsties. Vai jūs pievērsīsieties tādai ambiciozai uzdevumu pildīšanai arī atbilstoši Lisabonas līgumam gan monetārijos jautājumos, gan klimata pārmaiņu jautājumos, finanšu jautājumos un citos? Priekšsētājs, paldies, minūtes atbildēju. Paldies, priekšsētājkungs. Es esmu um, kompetents um, tirdzniecības politikas jautājumos. Um, tas ir mans uzdevums, un te citi aspekti, kurus jūs pieminējāt, tie, uh, ir citu komisāru darba lokā, bet komisija ir kolēģi, un esmu pārliecināts uh, par to, ka uh, tirdzniecības politika neattīstās. Uh, tukšā vietā, ka tā ir sasaistīta uh, ar uh, citām, gan ar finanšu sistēmu pasaulē, un ir diskusija arī par pakalpojumiem, kā arī jautājums par tirgus atvēršanu pakalpojumiem. Ievērojot uh, to, kas ir noticis finanšu krīzes kontekstā un klimata pārmaiņu jautājumos, tikko bija uh, konf konferenci Kopenhāgenā un diezgan vidēji ir šie sasniegtie rezultāti. Un kā tirdzniecības politika var dot savu pienesumu šo problēmu risināšanā, es domāju, ka ļoti plaši tā var iesaistīties šo problēmu risināšanā. Ir nepieciešams finansējums attīstības valstīs, lai attīstība ekonomiku un ekonomiku attīstot patiesi tirdzniecības nozīme ir izšķirīga. Ir jābūt skaidrībai, ka ir nepieciešama tāda plaša pieeja tirdzniecības jautājumiem un Eiropas Savienības tirdzniecības politikai. Un tā kā tas politikā ir pieņēmts, es nedomāju, ka politiku var um, īstenot segmentējot problēmas, sadalot tās. Ir nepieciešama plaša pieeja, bet no otras puses uh, ir jāatzīst un jāskatās, ka ir citi kolēģi, kas ir kompetenti par šiem dosjē, un būs nepieciešama arī liela saskaņošana Eiropas komisijas ietveros, bet kas skar mani, tad es esmu vienmēr tāds reāls pie, piekritējs. Paldies! Viena minūte papildus jautājumam, lūdzu. Jā, tur, kur jums kompetence ir, eh, tie ir, piemēram, eh, automobiļu sektors un vienošana ar Dienvidu eh, Koreju, un vai būs izņēmums CO2 izmešu jomā? Mums liekas, ka tas būtu savienojums ar šiem jautājumiem, kā arī nodoklis šķēršējot robežas automobīļiem. Vai jūs atbalstīsiet šo no? Uh, viedokli. Un kāds būs jūsu sarunas ar eh, e, Kongo Tautas Republiku? Un vai eh, mums beidzot būs drosme arī eh, striktāk runāt ar Kolumbiju? Paldies! Vienu minūtu atbildē. Jā, priekšsēdētāj kungs, es atvainojos, bet ir jautājumi. Es nevaru atbildēt uz šiem jautājumiem minūtes laikā. Uh, jo vienkārši pārāk īsi ir jautājums. Tagad par nodokli pie, par šķērsot robežas. Es neesmu par. Es nedomāju, ka tā ir eh, laba pieeja, tā ir pieeja, eh, kas eh, radītu daudz praktisku problēmu. To mēs pieredzējām arī pagodnē. Liels risks ir tāds, ka tas varētu izvērsties par tādu komerciālu kāru. Uh, Uh, un ietekmēt to tirgus globāli. Ir skaidrs, ka ir nepieciešams uh, izdarīt secinājums tirdzniecības politikā, mm, lai saglabātu mūsu vidi uh, un saglabātu klimatu. Bet es domāju, ka tam ir nepieciešama cita pieeja, mm, tāda striktas politikas pieeja. Bet arī uh, tam jāatbilst ir tirgus likumiem. <clears throat> Merci. Lielas paldies, un tagad mēs dosim tālāk vārdu zaļo. Nē, es atvainojos, ECR, konservatīvu un reformātu grupas pārstāvim Zahradila kungam lūdzu vārds. Paldies. Es pāriešu uz savu dzimto valodu, čehu valodu, un mans jautājums būs par Krieviju. Krievija ir būtisks Eiropas Savienības kaimiņš. Mums būs jauns nolīgums ar Krieviju un gribēju vaicāt, Vai jūs šo nolīgumu uztvert par jaunu strateģiskas partnerības sākumu, un vai jūs to uztvert kā instrumentu, kas palīdzēs no, no, no, noņemt beztarifu barjeras sadarbībā ar Krieviju, un turklāt, vai jūs domājat, ka varēs piemērot nediskriminējošu attieksmi arī strateģiskiem jautājumiem, piemēram, gāzes un naftas jautājumos? Uh, kas svarīgi visai tautsēmniecībai un energoapgādes drošības lietā jautā, ziņā. Paldies, divas minūtes atbildējuši šo jautājumu. Energoapgādes drošības jautājums ir ārkārtīgi izšķirīgs. Un tirniecības ģenerāldirektorā šai ziņā spēlē nozīmīgu lomu. Jo brīvās irniecības nolīguma ietveros mēs esam tie, kas ir vadošajā jomā, arī vedot sarunas, piemēram, ar Ukrainu. Tirniecības ģenerāldirektors šeit uzņems šo vadošo lomu. un mums jāparūpējas par to, lai ar šajā un arī citos brīvās irniecības nolīgumos sarunu gaitā tiek ņemta vērā, tiek vērā šī apusējības aspekti. Uh, Jāceras, ka jābūt uzņēmībai apņemšanās eh, saistībām no abām pusēm ievērot nolīgums. Un tas saistīts arī ar strīdu atrisināšanas mehānismu piemērošanu. Tas ir viens no svarīgākajiem aspektiem šādos brīvās tirniecības nolīgumos. Otrs jautājums par beztarifu barjerām. Es pats esmu pārliecināts, ka tā ir viena no lielākajām problēmām tirniecības politikā turpmākajos gados. Vēl pat svarīgāka nekā brīvās tirniecības nolīgumi, jo, ja mums izdosies eh, likvidēt beztarifu barjeras, tad redzēsim, pat slēdzot brīvās tirniecības nolīgumus, var pastāvēt ļoti plašas beztarifu barjeras. Mēs jau gadu, gadus desmit cīnamies pret šādām barjerām. Un redzam, cik veiksmīgi vai neveiksmīgi ir mūsu darbība. Šādas barjeras būs arvien vairāk. Un es uzskatu, ka vismaz turpmākajos dažos gados šīs problēmas risināšana būs jāizceno divpusējiem un daudzpusējiem pamatiem, vairāk nekā PTO ietvaros, jo viņiem vēl nav attiecīgie instrumenti šādu problēmu risināšanai. Tas būs ļoti svarīgs jautājums, kas man tiešām ir tūpie sirds. Papildus jautājums vienu minūtu, lūdzu. Budu pokračovat eh, v otázce o Rusku. Gribēju turpināt. Jautājums par Krieviju. Gribēju zināt, vai jūs atbalstāt Krievijas līdzdalību PTO? Un muitas savienībā ar Baltkrieviju un Kazahstānu, un vai jūs atbalstāt asociāciju, integrācijas un asociācijas nolīgumus un Baltkriev, brīvās iniciatīvas nolīgumus ar Baltkrieviju, Krieviju, Kazahstānu, Austrum partnerības ietveros. Paldies par to, ka jūs tik lako, lakoniski izsakāt savus jautājumus. Deguktkungs, jums vienu minūtu atbildē. Jā, atbalstu Krievijas iestāšanos PTO bet, protams, tas atkarīgs no Krievijas. Krievija slēdz šo muitas savienību ar Baltkrieviju un Kazahstānu. Un tā arī prezidents Medveģevs ir deklarējis samitā, oktobrī šķiet tas bija, ka, ka viņi centīsies iestāties PTO pēc iespējas ātrāk, ka redzēsim, kas tī ir praksē notiks šajā valstī kas, vai šīs eh, muitas savienības noslēgšana nebūs pretrunā ar PTO noteikumiem. Nu, piemēram, šie tarifi ir pieauguši, muitas tarifi ir pieauguši, esam arī novērojuši, ka ka Krievija šobrīd ļoti aktīvi rīkojas pret tām saistībām, ko tā uzņēmusies attiecībā pret Eiropas Savienību un saistībā ar iestāšanos PTO. Nu, tie gan ir tādi pagaidu pasākumi, bet redzēsim tīri praksē, kā tas notiks, tāpēc tas ir ļoti delikāts jautājums. Brīvās tirdzniecības nolīgumi. Mm. Nav laika vairs. Uh, uh, uh, jūs varēsiet varbūt pievērsties šiem jautājumiem turpmāko jautājumu jūs saistībā. Tagad došu vārdu goja grupas pārstāvim. Šalca kungam vārdu. Lūdzu. Herr komis, herr Kandidat, komis. Izvirzītais eh, komisāra kandidāta kungs. Jūsu prioritātēs jūs pieminējāt Doha sarunu raundu un PTO un 2020 stratēģiju kā prioritātes jūsu nākotnes iespējamā darbībā. Un es vēlos uzdot eh, papildu jautājumu jūsu analīzi par iemesliem, kādēļ Dohas sarunas līdz šim nav bijušas veiksmīgas. Un ievērojot šo neveiksmi, vai jūs vēlties turpināt sarunas kā līdz šim, jeb varbūt jūs domājat, ka vecais mandāts, kas, manuprāt, ir kā dinozaurs 2010. gadā, jo izdots 2001. gadā, vai tam nevajadzētu tikt piemērotam reālai uh, ekonomiskai situācijai pasaulē, ievērojot arī finanšu un ekonomisko krīzi pasaulē. Thank you. Two minutes for reply. If you wish you. Paldies, divas minūtes atbildēja. De Guhta kungs, ja jums atliek tam laiks, jūs varat atbildēt arī uz iepriekšējo jautājumu. Paldies, priekšsētāji. Pirmkārt, es negribētu runāt par izgāšanos, jo par 90% jautājumu doktorantā mēs varam vienoties. Un es personiski esmu uzticības pilns, eh, cerība pilns, ka mēs varēsim pabeigt šo sarunu raundu. Es nezinu, vai tas notiks šogad vai nākamgad. Taču esmu diezgan pārliecināts par to, ka tas notiks. Tādēļ arī es to pieminēju kā pirmo prioritāti. Mums ir jāpanāk labs darījums. Kas notiks pēc tam, tas jau ir cits jautājums. Tas atspoguļo arī to, ko es domāju par mandātu. Nē, mandātu nevajadzētu mainīt. Tas uh, tikai novilcinātu sarunas un padziļinātu problēmas. Bez tam Dohā arī nevar atrisināt pilnīgi visas problēmas. Būs jau laiks arī pēc šī raunda noslēgšanas. Tas, kas ir vissvarīgākais šobrīd, ir svarīgi pabeigt šo raundu pēc iespējas ātrāk. Es zinu, tiek uzdot jautājumi arī par to, vai nevajadzētu mainīt lēmumu pieņemšanas mehānismus vai ko citu, bet būsim realisti, tas nav iespējams. Dohas raundu var noslēgt tad, ej, ja ir konsensus, un arī pēc tam sarunas var notikt tikai pēc konsensus principa. Iepriekšējo reizi ASV, Ķīna un Indija nebūt, nevarēja piekrist. Pat ja vairākums piekrīt, dažas valsts var uzlikt veto vienošanai. Ir būtiskas viedokļu atšķirības par dažām delikātām tēmām jo īpaši lauksaimniecībā. Vienu minūti papildu jautājumam, Šautskungs. Vai jūs uh, tomēr nedomājat, ka ievērojot uh, tos jautājumus, kurus Žadokungs uzdeva, tie bija ar klimata izaicinājumiem saistītie jautājumi, pārtiks produktu krīzes, bats pasaulē, nabadzības pārvarēšana īpaši pēti Odarbība ir eh, nozīmīga un vai nebūtu mm, saprātīgi mm, šo jautājumu tā kā jūs eh, par mm, Dohas raundu runājot, kā Pasaules tirdzniecības organizācija varētu uh, vispār tikt organizēta, lai tā savādāk pievērstos klimata mm, cilvēku uh, tālākas attīstības un uh, tirdzniecības tālākas attīstības jautājumiem, un varbūt, ka jūs būtu gatavs iesaistīties uh, lai izveidotu jaunu mehānismu parlamentārai asamblēji, lai cilvēki no visām valstīm, kas um, gribētu mēģināt šo tirdzniecību organizēt pa jaunu, saņemt tādu jaunu instrumentu un caurskatām piedalītos šādā jaunas starptautiskas tirdzniecības organizācijas darbā. Vienu minūti atbildēja Guhtkungs. Svarīgi ir tas, Ladohas rauns, kurš ir iesācies kā attīstības saruna rauns, beigtos ar rezultātu, ko mēs varam uzskatīt par attīstībai labvēlīgu. Tas ir svarīgi dienvidu valstīm, attīstības valstīm, attiecībās ar attīstītākiem valstīm, bet tāpat arī attiecībām starp dažādām šīm te jaunatīstības valstīm. Mēs, kā Eiropas Savienība, esam uh, pirmie aizstāvi šai te attīstības dimensijai sarunām. Attīstības jautājumos ietilpst arī klimata pārmaiņas un tas, kā tirdzniecība var palīdzēt pielāgoties klimata pārmaiņām. Kaut kur jau ir jāņem finansējums. Uh, to mēs nevaram ņemt jaunatīstības valstīs vienkārši. Tas ir jārada. Vai PTO darba kārtība būtu jāpaplišina? Vai šī organizācija varētu risināt tādas problēmas kā klimata pārmaiņas? Šeit jāsaka jā. Mums ir Pasaules tirniecības organizācijā paralēli jārunā arī par šiem jautājumiem. Es domāju, tas arī notiks bet ir svarīgi runāt arī par to, ka šai organizācijai ir jābūt kaut kādam mērķim, ko nedrīkst izlaist no acīm. PTO ir starptautiska organizācija, kas ir ļoti augsti kvalitatīvi attīstīta. Tā ir cieši saistīta ar ANO, un es domāju, šo saikni vajadzētu saglabāt. Paldies! Un tagad uh, Eiropas brīvo demokrātu pārstāvis Viljams Dārtmuts uzdos jautājumu. Būtātais priekšsādātāja komisāra kandidāts. 27 Eiropas Savienības dalību valstis ir ļoti dažādas. Tām ir dažāda lieluma, dažāda struktūra un dažādu uh, īpatnību ekonomikas. Tām ir arī dažādas prasības tirdzniecības politikā. Taču eh, vienīgais pārstāvis PTO Eiropas Savienībai ir caur Eiropas tirdzniecības komisāru. Ja jūs kļūsiet par šo komisāru, kā jūs varēsiet aizstāvēt pilnībā visas Eiropas, visu Eiropas Savienības dalībvalsts tirdzniecības intereses, kas ir tik atšķirīgas? It īpaši tādēļ, ka jums ir ļoti plaša politiskā darba kārtība. To jūs pieminējāt uh, vairāk kārt arī savā ievadrunā un arī atbildot uz iepriekšējiem jautājumiem. Paldies! Divas minūtes atbildēja Dekuhtkungs. Es domāju, ka Eiropas Savienība ir unikāla tieši tajā ziņā, ka mēs varam nonākt pie kopējas nostājas jautājumos un turklāt efektīvi aizstāvēt šo pozīciju starptautiskajā arēnā. Jūs pieminējāt šo jautājumu par tirdzniecības politiku. Tikpat labi to varētu attiecināt uz jebkuru citu politikas nozaru. Skaidrs, ka ir atšķirības starp 27 dalību valstīm. Uh, Lisabonas līgums maina lēmumu pieņemšanas procedūru. Parlaments tiek pilnībā arī iesaistīts. Protams, ka arī šeit parlamentā mēs redzam ne tikai politiskās atšķirības, bet arī atšķirības starp dalībvalstu delegācijām. Bet tādēļ mēs izveidojam Eiropas Savienību, lai varētu pārvarēt šīs atšķirības. Uh, Es domāju, ka ir lielas viedokļa atšķirības starp jums personiski un mani, bet tādēļ jūs esat ievēlēts parlamentā, lai aizstāvētu šo savu viedokli. Man arī ir mans personiskais viedoklis šajos jautājumos. Es gan kā komisārs nevaru paust savu personisko viedokli, e, man ir jāpauž Eiropas komisijas un kolēģijas viedoklis. Tirzniecība nav vienkāršs jautājums, tā ir ļoti plaša joma. Tā ir cieši saistīta ar politiku, Es liecos domāt, ka ir labi, ka ir tikai viens tirdzniecības komisārs. Es nedomāju, ka būtu labi, ja divi vai trīs cilvēki pārstāvētu Eiropas Savienību tirdzniecības jautājumos. Paldies! Viena minūte Dartmut kungam papildu jautājumam. Eh, jautājums bija ļoti sarežģīts, un eh, jūs atbildējāt, izmantojot tikai 40% no jums atvēlētā laika. Es šo jautājumu uzdodu kā apvienotās karalistas deputāts. Pirms Lielbritānija 73. gadā iestājās kopējā tirgu, mums bija ļoti liels tirsniecības pārpalikums, tirgojoties ar Eiropas Savienības dalību valstīm. Kopš iestājas Eiropas Savienībā mums ir milzīgs tirsniecības deficīts, un tas kļūst aizvien vairāk. Nu, eh, līdz ar to nevar izbēgt tikt no secinājuma, ka būtu bijis labi, ja mums būtu pašiem savs tirdzniecības pārstāvs. Priekšētā kungs, es gribētu arī paturpināt savu sākotnējo jautājumu. Varbūt Deguhta kungs varētu pastāstīt par savu politisko darbu kārtību, par, jo jūs to pieminat rakstiskajās atbildēs, un es gribētu dzirdēt kaut ko vairāk. Paldies, Deguhta kungs, vienu minūtu atbildēju. Būtu varbūt labi to pirmo jautājumu, ko jūs uzdevāt, apspriest Vestminsters parlamentā. Man nav konkrēta viedokļa šajā jautājumā. Visumā 70. gados un 80. gados bija milzīgs tirdzniecības apjoma pieaugums. Man šķiet, ka jūs man uzdevāt tādu iekšpolitisku jautājumu. Par manu politisko darbu kārtību es jau savā runā aprakstīju to, ko darīšu komisāru amatā. Politiskā darba kārtība ir sekojoša. Es esmu pārliecināts, ka mūsu tirdzniecības politika uzlabosies tad, ja Eiropas Savienībai būs labāka un integrētāka ārpolitika. Tā nepat laikā esmu pārliecināts, ka mums ir jābūt neatkarīgiem, jāsaglabā sava specifika. Ja nē, tad sarunas būs daudz sarežģītākas. Nepieļaušu to, lai politiskā pieeja gūtu virsroku pār komerciālo pieeju tirdzniecības jautājumos. Tāpat laikā es zinu, ka augstā pārstāv nepieļaus to, lai viss tirdzniecības politika tiktu risināta tikai izmantojot ekonomikas un tirdzniecības pamatprincipus. Politiskais aspekts būs jāņem vērā. Tādēļ šī te eh, pienākuma pārklāšanās starp padomi un komisiju, ka augstā pārstāvi ir gan padomas locekli, gan komisijas locekli, manuprāt, ir laba ideja. De Guhtkungam atvēlēja pāris sekundes vairāk atbildēju šo jautājumu, jo iepriekšējais viņš atbildēja ļoti īsi. Un tagad pāriesim pie nākamās uzklausīšanas sadaļas. sekos jautājumi, kurus uzdos šeit citu pieaicināto komiteju pārstāvi. Tas ir komitejas, kas ir saistītas ar tirdzniecības politiku. Tās ir DEVE un AFET komitejas, kas šeit ir pārstāvēta. Pirmkārt, aicināšu izteikties Evu Žolī, kas ir DEVE komitejas priekšsēdētāja. Šeit eh, jums būs laiks tikai četras minūtes. Tātad vienu minūtu jautājumam, vienu minūtu atbildē, vienu minūtu papildu jautājumam, vienu minūtu galīgai atbildē. Evu Žolī, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu uzdot jautājumu komisāru kandidātam. Gribu, lai viņš sniedz konkrētus piemērus. Kā jūs nodrošināsiet to, lai visi jaunie brīvās tirdzniecības nolīgumi būtu saskaņā ar Lisabonas līgumu 208. pāntu, kurš pārēdz, ka Eiropas Savienībai ir jāņem vērā attīstības sadarbības mērķi dažādus nolīgumus slēgdzot. Vai jūs ietu tik tālu kā Eiropas, jūs ietu pat līdz Eiropas kopienu tiesai, lai lūgtu šī Lisabonas līguma panta interpretāciju? Paldies, priekšsādētāji! Šobrīd es esmu attīstības komisārs. Ilgi vairs nebūšu šajā amatā, taču paturēšu prātā jūs jautājumu. Es parūpēšos par to, lai Dohas raunda iznākums, būt ar spēcīgu attīstības dimensiju, lai tas tiešām palīdzētu attīstības valstīm. Es esmu dziļi pārliecināts par sekojošo. Attīstības valstīm uz taisnīgiem noteikumiem un principiem ir jākļūst par reālās pasaules ekonomikas dalībniecēm. Ja nē, ne, tām nebūs reāls nākotnes, taču mums ir jāpieņem steidzam lēmumu. Āfriku mēs varēsim iesaistīt Tikai tad, ja būs spēcīgākas tirdzniecības attīstības starp, attiecības starp šīm dienvidu valstīm. Ekonomiskās partnerības nolīgumos, piemēram, arī ir pilnībā jāņem vērā attīstības aspekts. Varbūt šos līgumus vajadzētu saukt kaut kā savādāk, tos vajadzētu saukt par partnerlīgumiem attīstībai vai kaut ko tādu. Es domāju, ka tas mazinātu spriedzi Āfrikā. Paldies! Žalī kundze lūdzu papildu jautājumus. Vienu minūti. Nē, paldies, man nav papildu jautājumu. Ārlietu komitejas pārstāvis ir Proverskungs. Lūdzu, dod vārdu jums jautājumu. On my left. Grazie, presidente, signor de Gucht. Paldies, priekšsēdētājkungs. De Gucht kungs. Rūpniecība Eiropā. To veido 90% mm, mazo video uzņēmumu. Un kā uh, mēs varētu rīkoties uh, tā, lai nerastos konkurences izkropļošana šai jomā? Mēs runājam par pasaules ekonomikas ietvaros, un uh, šeit ir ļoti tāda skarba konkurence un ļoti nozīmīgi radīt tādu, tādu tā kā aizsardzības sistēmu šiem uzņēmumiem, un tai jātiek stiprinātāji šeit runa iet, piemēram, par uh, attiecībām ar ASV un kā tirdzniecības attiecības ar ASV varētu tikt preunveidots, kā arī Ķīna, krāpniecības apkarošana, intelektuālo tiesību aizsardzība. Kā komisija rīkosies šajās jomās, lai attīstītu sabalansētu tirdzniecības attiecību kopumu, īpaši ar Ķīnu un ASV, par ASV, es domāju. Paldies! Vienu minūtu atbildēja Deguhtkungs. Proverskungs, jūs pilnīgi pareizi norādījāt kā mazie un vidējie uzņēmumi daudzās dalību valstīs ir ļoti būtiski ekonomikas svira. Tāpat laikā MVU ir vieglāk ievainojam ieviešot dažādas netarifu barjeras, ko ievieš lielie daudzvalstu uzņēmumi. Protams, ka šī problēma ir jārisina visās visos brīvās tirdzniecības nolīgumos, kos mēs noslēdzām ar trešām valstīm vai to grupām, tas jāņem vērā. Tālāk, ja runājam par tirdzniecības aizsardzības instrumentiem, tad es savā misijas paziņojumā arī esmu teicis, ka es tos pārskatīšu, bet es arī uzrakstīja piebildi pēc Dohas raunda noslēgšanās un pamatoties uz šī raunda pieredzi. Otrakārt, Ja mēs aplūkojam tirdzniecības apjomu, kas ir tirdzniecības attīstības, kā tirdzniecības attīstības instruments, tad tas ir tikai neliels procents. Es esmu par to, lai pieeja būtu balstīta not, uz noteikumiem un nevajadzētu pārāk lielus politiskos apsvērums ņemt vērā. Ja būs dempings konkrētos gadījumos, tad mēs, protams, rīkosimies. Paldies, papildu jautājums. Ali. Jā, runājot par tirdzniecības nolīgumiem, kas ir divpusēji slēgti. Kādu stratēģiju pielietos komisija šajā jautājumā, lai turpinātu sarunas ar tādiem nozīmīgiem reģioniem kā Āzija un Merkosur? Strictly, because I have it. Tikai vienu minūti, Guhta kungs, jo iepriekšējā atbildē jūs pārsniedzāt jums atvēlēto laiku. Komisija ir par reģionālās pieejas izvēlēšanos, taču mums ir jāatzīst arī, ka šī pieeja reizēm iz, izraisa liels problēmas, jo ne visas valsts kādā reģionā ir vienā līmenī attīstīts. Tādas problēmas mēs novērojam ASEAN reģionā. Tieši tādēļ Eiropas komisija izstrādāja priekšlikumu un padome to pieņem. Priekšlikums ir šāds. Mums ir jācenšas pārskatīt pieeja, jāuzsāk divpusējās sarunas ar Singapūru un iespējams arī ar Vietnamu un Taizemi. Taču tas tiks darīts ar reģionālo pieeju, proti paredzot, ka citas valsts var sekot. Ar Merkuzūru attiecības ir nedaudz sarežģītākas. 2004. gadā sarunas apstājās, mēs esam gatavi tās atsākt. Uh, Tad, ja arī partneri to vēlētos, mēs uzskatām, ka tas būtu vienkārši lieliski. Taču, protams, lai dejotu, ir nepieciešami divi. Nu, tagad pāriesim pie trešā jautājuma bloka. Jautājums uzdos Starptautiskās tirdzniecības komitejas deputāti. Pirmā būs Tautas partijas pārstāve Tokija Saifī. Lūdzu, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Izvirīties komisāra amata kandidāta kungs, es vēlos atgriezties pie antidempinga. Tas ir jautājums, par kur bijām norūpējušies pagājušā sasākuma laukā un, laikā un domāju, ka mums ir jābūt ļoti vērīgiem arī šajā sasākumā. Jūs teicāt, ka mūsu rūpniecība ir nepieciešama antidempinga efektīva pasākumi, lai konkurence būtu o, godīga. Un jūs ievadvārdos jūs arī teicāt, ka. Uh, Mm, nebūs tādas nelojālas tirdzniecības piemēru un gribētu uzdot jautājumu. Vai tas neat, ir, mm, ir nepieciešami noteikumi arī brīvai um, tirdzniecības uh, politikai un brīvai uh, liberalizācijai? Vai jūs nevarētu detalizētāk mm, izstāstīt šo jautājumu? Mēs esam um, vērīgi, jo jūs ie, iepriekšā met veicais um, Mendelsona kungs. Uh, um, rīkojās tā, ka daži no tirdzniecības uh, mehānismiem tika vaināti. Lūdzu. Lai. Vienu minūtu atbildēju, lūdzu. Mēs ievēram. Um... Paldies, Konze. Es jau um, uh, šādām līdzīgam jautājumam atbildēju, jo tas, uh, kas ir jādara, ir jāsagāja Dohs saruna raunda beigas. Mm, un uh, jābūt tādiem saprātāgiem risinot šīs problēmas, jābūt tādai realistiskai pieejai. Un tas ir arī mans uzdevums, tā centīšos to pildīt. Es saprotu arī, ka jūs esat nobežījušies, ka tas varētu virzīties tādā, mm, nu, tādā um, netik uzmanīgā uh, darbības uh, veidā. Nē, tas tā nav. Es esmu par efektīvu antidempinga politiku kas būtu arī ticama. Un um, ne, uh, tikai gaidīt, ka, uh, kas notiek, uh, jo ir nozīmīgi arī uh, rīkoties aktīvi. Es domāju, ka ir uh, jāizmanto visi mūsu trumpi, cik tā tas ir nepieciešams. Uh, ir uh, labi, jāpārdomā labi, ko mēs uh, darām, bet ir jābūt drosmē arī rīkoties un pārliecinātiem, ka ir nepieciešama dažkārt pasākumi antidempinga uh, jomā, atsevišķos gadījumos ne visos. Un tas tas būtiskākais ir tas, ka uh, ir ierobežots uh, procents skaits, ko skar mūsu tirdzniecība vispār no šīs problēmas. Paldies! Paldies! Saifī kundze, vienu minūtu papildu jautājumam. Jā, izvirzītais komisāram at kandidāta kungs, nu nav laika detalizētāk runāt, bet es domāju, ka mēs redzēsim arī turpinājumā, vai jūs saglabāsiet jūsu mandāta laikā arī to institūciju neatkarīgu, kas veic uh, izmeklēšanas uh, darbs, uh, un uh, vai jūs saglabāsiet šos uh, pamatprincipus uh, antidempinga jomā, nemainīsiet tos, un vai jūs konsultēsieties ar Eiropas parlamentu par šiem jautājumiem? Šie jautājumi ir nozīmīgi. Oui, merci, madame. Euh, Jā, paldies. Es domāju, ka mm, izmeklēšanas institūcijas ir ļoti neatkarīgas, veic augsts kvalitātes darbs, un visas eh, antidempinga procedūras sāks ar tādu ļoti profesionālu izskatīšanu. Un es rūpēšos, lai šī neatkarība tiktu absolūti saglabāta. Es domāju, eh, un esmu pārliecināts, ka jāsaglabo šī, šie trumpi antidempinga politikā Bet ir, protams, ka ir daudz lietas, kuras vajadzētu piemērot jauniem apstākļiem. Bet nu, tādās uh, lielās līnijās esmu pārliecināts, ka ir nepieciešama antidempinga politika tirdzniecības uh, klimatā, kas ir uh, stabils, stabils solīts un uh, tāds, kas ir desmit gadiem jau veidojies. Šī politika jāsaglabā, jāpiemēro, bet nekādā gadījumā to nevajadzētu vājināt gluži otrādi. The... Paldies! Tagad došu vārdu sociālistu un demokrātu grupas pārstāvim Deividam Mārtinam. Vienu minūti jautājumam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Kārl, es zinu, ka tu esi godīgs, spēcīgs politiķis. Šorīt gan esmu nedaudz vīlies jo tu teici, ka tev ir personiskie viedokļi, bet tu neizteiks tos, tu izteiksi kolēģijas viedokli. Šorīt mēs gribam dzirdēt tavu personisko viedokli. Tad, ja tu būsi komisijas loceklis, tad, tad tu paudīs komisijas viedokli. Es gribu, lai tava nostāja būtu konsekventa. Jūs zini, ka attīstības komisāra amatā mēs, eh, tu zini, ka caur tavām rokām iet miljonu eiro, lai risinātu dažādas politikas, kā uh, veselības aps, eh, aizsardzība, uh, lai apkarotu aic izplatību un tā tālāk. Tirzniecības politika reizēm nonāk pretrunā ar m, mm, attīstības mērķiem. Vai tu nodrošinās to, lai tirzniecības politika nebūs. M, mm, pretrunā ar šo te trips plus nolīgumu uh, un arī vai nolīgums ar Indiju paredzēs šādu te klauzulu? Pirmkārt, manuprāt, 99% gadījumu mans personiskais viedoklis sakrīt ar kolēģijas viedokli manā pārsņēsošajos jautājumos, un to atlikušo 1% es šodien gribētu paturēt pie sevis. Taču vispārīgi runājot, es tiešām uzskatu, ka ikvienam cilvēkam ir tiesības saņemt medikamentus, kas tam nepieciešami. Tas ir delikāts jautājums, tas ir cieši saistīts ar intelektuālo īpašumu un tiesībām uz to. Taču es uzskatu, ka mūsu politika ir jābūt tādai kā līdz šim, ka intelektuālās tiesības tiek ievērotas. To mēs ievērojama muitas politikā. Ir bijušas dažas problēmas, taču Eiropā uzstāju uz šiem, šo pieeju. Gala rezultāts vienmēr ir bijis tāds, ka zāles tiek nogādātas adresātam. Es zinu, ka ir jautājums par to, vai ir trips plus dažādas, ar, dažādas klauzulas brīvās tirdzniecības nolīgumos, dažādi panti, kas ir saistoši. Es neesmu pret to principiāli, taču no otras puses uzskatu, ka ir iespējams, ka ir šādi nolīguma panti konkrētiem produktiem, konkrēti iemeslu dēļ, bet tanīpat laikā mēs sniedzam kompensāciju, ļaujot arī paralēlo importu. Paldies! Viena minūte papildu jautājumiem. Komentāri par muļķu problēmām. Vai jūs, kā komisārs, skatīsieties, lai tas notiek ar 103. panta noteikumiem. Un konkrētāk gribēju atgriezties vēl pie Indijas un brīvā tirniecības nolīguma. Tas ir īpaši saistīts ar medikamentiem. Indijā tiek gatavot šis ģenēriskās vispārīgās zāles. Un šis eh, nolīgums līdz ar to var traucēt ne tikai Indijai, skādēt Indijai, bet arī Āfrikas valstīm, kas ir galvenā šo medikamentu patērētājs. Degukta kungs. Brīvās tirniecības nolīgums ar Indiju joprojām eh, ir sarunu stadijā. Esmu paredzējis ļoti cieši uzraudzīt, lai šis nolīgums nekādā veidā nekaitē brīvai ģenerisko medikamentu tirzniecībai. Es apzinu šo problēmu, bet attiecībā uz specifiskiem produktiem var, protams, rasties problēmas, kas eh, varētu nonākt pie kaut kādiem izņēmumiem. Tātad es negribu jau iepriekš tagad eh, kaut ko paziņot, bet doma. Uh, ir tāda, ka pilnīgi noteikti centīsimies pārliecināties, ka attīstības valstis saņem medikamentus, viņam ir tiesības uz šiem medikamentiem. Un uh, centīšos, lai šis princips īstenot, darīt visu, lai princips īstenotos arī praksē. Regu, ko jūs pieminējāt, jā, uh, es domāju, tas varētu prasīt zinām laiku, bet domāju, ka zinām pielāgojumi, korekcijas man būs jāīsteno. Uh, lai izvairītos no pagātnes kļūdām, piemēram, Nīderlandes gadījumā. Jā, tas mums jādara. Paldies. Priekšādātājs saka paldies. Tagad došu vārdu no tautas partijas Vishotas Rovāls kundzei. Hartelijk welkom, meneer de benoemde commissaris voor handel en ik hoop op... Laipni lūgts, komisārkungs. Es ceru uz ļoti labu sadarbību. Domāju, ka šeit esmu vienīgā uh, Nīderlandiet, flāma izcelsmes deputāte. Tieši tāpat kā jūs, komisārkungs. Un tagad par to, ko jūs teicāt par Krieviju. Jūs pats sākumā um, ievadvārdos un angatā rakstījāt, ka Krievija ir ļoti nozīmīga mūsu tirdzniecības uh, partneri, kas arī ir fakts Eiropas Savienībai. Un jūs uh, redzat arī, ka dažādas uh, nacionalitātes uh, redz tādu dažādu perspektīvu viedoklī, kā vajadzētu rīkoties attiecībā uz Krieviju. Jūs teicāt arī pavisam um, skaidri teicāt, vai Krievija uh, pati vēlas kļūt par uh, Pasaules tirdzniecības organizācijas locekli. Un tādēļ mans jautājums, kā jūs uh, Iedomājieties situācijas attīstību, kā varētu veicināt mūsu tirdzniecības apjomu ar vai bez tādas pēdējo dalības. Un kā jūs redzat sadarbību ar a, komisāri, sadarbībā ar brīvās tirdzniecības līgumiem. Jūs skatāties uz to tā um, drīzāk um, realistiski, ja vēlties uh, vairāk politisks elements šeit ieviest. It's, it's nu, jāsaka, šo jautājumu ļoti grūti atbildēt 60 sekundēs. uzskatu, ka mums ir būtiskas Eiropas Savienības intereses izveidot labas attiecības ar Krieviju, gan politiski, gan ekonomiski. Un šīs, šīs intereses centīsimies aizsargāt, īstenojot kontrakta saistības, līguma saistības uzņemoties, un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai tirdzniecības sadaļa sarunās par nolīgumu ir ļoti labi izstrādāta Tāpēc svarīgi, lai Krievija iestājas arī PTO, jo arī tas zināmā mērā ļaus nodrošināt līguma saistību izpildi. Un tāpēc domāju, ka arī politiski ir svarīgi īstenot dialogu ar viņiem, jo viņi, protams, būs un paliks mūsu kaimiņi. Mums ir, inter, mūs, ir mūsu interesēs panākt labu risinājumu, turpinājumu. Nu, vēl, protams, varu atzīt tikai to, ka šobrīd, protams, pastāv problēmas arī tirdzniecības jomā. Krievija ir vairākus tarifus vienpusīgi pacēlusi. Un ir, kaut gan pirms tam ir solījuši to nedarīt, un mums bija vienošanās arī attiecībos PTO, ka tā tas nenotiks. Un daudz no šīm pasā... jautājumiem varētu tikt daudz vieglāk risināti, ja līguma saistības būtu skaidri definēts. Tas nāktu par labu ar Eiropas Savienībai. Tā, tagad jautājumam tikai 50 sekundes, jo jūs ļoti pārsniedzāt savu lo... laiku jautājumu uzdošanā. Jā, tas ir saistīts ar Krieviju un ne tikai ar Krieviju. Protams, ka ir ļoti eh, būtiski, lai mūsu energoapgāds mm, būtu tāds, kas balstās uz eh, uzticamiem eh, piegādātājiem, un mums būs jāsadarbojas arī. Uh, ar citiem komisāriem, jums arī, un ne tikai runājot par Krieviju, bet arī, piemēram, Ukraina, Irāna, Irāka un cits valsts jāmin. Kā jūs redzat konkrēti šo sadarbību un kā jūs mēģināsiet rīkoties tā, lai jūs kā tirdzniecības komisāra loma un šeit mūsu tirdzniecības komitejas loma tiktu pilnībā īstenot šo kompleksu jautājumu risinot? Uh, Un cits jautājums. Pavisam īsi. Mana kolēģa Saifī kundze jautāja, vai jūs iesaistīsiet parlamentu uh, antidempinga sarunās? Vai jūs to vēlties, jā vai nē? Tā tad jā vai nē? Thank you. Paldies. Gukta kungs. Runājot par antidempinga sarunām, es domāju, ka tām um, jātiek vadītām no komisijas puses, bet esmu gatavs diskutēt par šo sižetu ar jums un uh, uzmanīgi uh, uzklausīšu jūsu uh, domas, bet nu, sarunas ir uh, komisijas kompetence, un es domāju, ka ir būtu labāk pie tā pieturēties. Un tagad otrs jautājums par energo piegādēm un par uh, piegādes drošumu Nebaidos, ka uh, galu galā neatkarība tirdzniecības politikā uh, būtu uh, kaut kādā veidā vājināta. Es gluži otrādi domāju, ka tas fakts, ka mūsu ekonomiskās uh, attiecības ārēji aizvien uh, attīstītākas, ka to atbalsta politika un uh, tam uh, kalpo mūsu tirdzniecības uh, politika, un man nav nekādas problēmas sadarboties ar ārējās rīcības dienestu un mm, domāju arī, ka neatkarība tiks saglabāta. Mm, Esmu kāds, kas tāds, kam um, neatkarība ir ļoti nozīmīga, bet es neredzu šeit nekādus riskus. Words, uh, Suster, Social... Tagad nākošais runātājs Sustskungs no sociālistiem un demokrātiem. Izvirzītais komisāra amata kandidāta kungs ekonomikas un finanšu krīze, no kuras vēl neesam a, atraduši izēju mūsu skatījumā, a, prasa veselu kārtu a, likumu, priekšlikumu un risinājumu, lai sasniegtu ekonomikas izaugsmi, īpaši arī a, rūpniecības jomā. Kā jūs izturaties a, a, attiecībā uz priekšlikumu par a, regulu par uh, izcelsmes marķējuma obligātu ieviešanu, lai aizsargātu patērētāja intereses. Pirms pāris nedēļām mm, par to tika runāts. Un ko jūs piedāvāsiet, lai labāk apkarotu uh, eh, viltojums Eiropas un pasaules līmenī? Un aicināšu jums šeit uh, vēlreiz pārdomāt uh, šo nolīgumu ar Koreju tam ir ļoti um, liela ietekme uz reālo rūpniecību, bet nu pieeja līdz šim ir bijusi tā drīzāk akadēmiski, to var darīt skolā, bet dažas rūpniecības nozars, piemēram, Itālijā un arī visā e Eiropā, ļoti um, smagi skar šis nolīgums. Paldies, jūs jau zinat, ka mums pastāv viedokļu atšķirības. Parlaments atbalsta šo priekšlikumu. Meidina priekšlikumu centāmies izstrādāt tādu priekšlikumu, mana priekšgājēja Katrīna Aštona nāca klajā ar šādiem priekšlikumiem šķiet jau oktobrī, kas būtu pieņemums, un ceram, ka šie jaunie priekšlikumi palīdzēs pieņemt lēmumu, palīdzēs šim procesam viltošana. Jā, zinu, ka mediju direktīvas atbalstītāji Eh, ir par to runājuši, par to būs jālem koplēmuma procedūras ietvarā, kā to paredz Lisabonas līgums. Cīņa pret viltošanu, šie noteikumi jau varētu tur tikt iekļauti. Bet svarīgāk būtu nonākt pie labas vienošanās par cīņu pret viltošanu eh, jebkādiem spēkiem. Un es ceru uz ļoti pozitīvu iznākumu arī PTO ietvaros šajā ziņā. Papildi jautājums. Un... Uh, Viena minūte. Jā, varbūt padziļinot uh, šo Korejas uh, jautājumu izskatīšanu un aicinājumu. Es domāju, ka mēs varēsim šo jautājumu vēl padziļināt skatīt. Lūdzu, izsakiet, ko par brīvās tirdzniecības nolīgumu ar Koreju. Miksim. Nedomāju, ka šis jautājums radīs problēmas brīvās tirdzniecības nolīgumā ar Koreju. Jo šis sektor, protams, jāapst jāapspriež, bet kas attiec uz tekstilu industriju, piemēram, tad tā ir ļoti neliels ierobežots uh, segments kopējā tirzniecības plūsmā ar Dienvidu Koreju. Un domāju, ka brīvās tirzniecības nolīgumā pamatnoteikumi un arī drošības klauzulas un pasākumi pastāvēs, lai varētu četru gadu laikā adekvāti arī rēģēt uz šo jautājumu. Protams, te vēl ir apspriežami e, jautājumi, un esmu gatavs to darīt pēc iespējas ātrāk. Un e, ražošanas sektorā, jāsaka, tas ir vairāk aktuāli nekā citur. Jā, un tagad no tautas partijas Vinklerkungs vienu minūti jautājumu uzdošanai. Paldies, priekšsādātāji! Komisāram komisijas uh, amata kandidāta kungs, ļaujiet man citēt jūsu šorīt vārds. Jūs teicāt, ka, lūk, uh, brīvās iniciatīvas nolīguma ir spēcīgs virzītājs spēks. Esmu pats no Rumānijas un ar prieku dzirdēju jūs to sakām. Atzinīgi vērtēju jūsu konstruktīvo nostāju Un man ļoti interesē jūsu komentāri par to, cik nozīmīgi ir Centrāla Eiropas brīvās saimniecības noliekuma, respektīvi SEFTA 2006. Jo tas ir būtisks instruments, lai veicinātu Eiropas Savienības līdzdalības perspektīvu, un tas attiec uz Rietumu Balkānu reģionu. Ir vispār pieņemts, ka SEFTA 2006 ir tāds sagatavošanās pasākums šīm valstīm Rietumu Balkānu reģionā kopējās, lai viņi varētu sagatavoties kopējās iniciatīvas politikas piemērošanai. Tomēr man liekas, ka šie pasākumi ir daudz kas vairāk un gribēju vajadzētu, vai jūs man piekrītat. CEFTA, is, is, is... CEFTA pilnīgi noteikti ir daļa no pirmsiestājas pasākumiem. Un domāju, ka mums jāsaprot, ka jaunajām dalību valstīm nebūtu nav viegli nu, tā teikt, sagramot visus šos akī komunitēru vienlaicīgi. Šie tiesību akti, kas attiec uz ekonomikas jomu, tie visi savstarpēji integrēti, un tāpēc ļoti labi, ka tā īstenojam šādu pakāpenisku pieeju, kuras pamatā ir brīvā tirzniecība, kur cenšamies nojaukt uh, gan tarifu, gan beztarifu barjeras. Domāju, tas ir ļoti svarīgi, lai integrētu Rietumu Balkānu reģionu Eiropas Savienībā, jo tas taču ir mūsu politiskais mērķis Tas ir Eiropas Savienības politiskais mērķis. Vēlamies panākt, lai Rietumu Balkānu valstis integrētos pēc iespējas ātrāk un pēc iespējas optimālākā veidā Eiropas Savienībā. Tas ir svarīgi gan politiski, gan arī tīri ekonomiski. Un īpaši svarīgi tas ir tīri vēsturiski atsevišķām dalību valstīm, jo šis ir lielākais tirgus, kopīgais tirgus pasaulē, vienotais tirgus. Papildu jautājums. Degukta kungs, nu ja mēs tagad paliekam šai pašā vēsturiski geogrāfiskajā reģionā, tad redzēju jūs paziņojumā parlamentam, ka minējāt, ka tirdzniecības sistēma ir efektīvi, tiek efektīvi īstenot ar divpusējiem nolīgumiem, īpaši, piemēram, attiecībā uz Ukrainu un citiem austrumu kaimiņiem. Jāpiemin, ka šeit aktuāli ir arī Moldovas republika interesantā kārtā, tā arī līdzdarbojas CEFTA 2006, un es gribēju vaicāt, vai jūs aktīvi līdzdarbosieties, lai izmantotu tirzniecības un attīstības sadarbību kā instrumentus, lai piekļūtu arī, tuvinātos arī šīm valstīm eh, saistībā ar perspektīvu iestāties Eiropas Savienībā. Nu, es tagad negribu uzņemties nekādas saistības, izteikt solījumus attiecībā uz iestāšanās perspektīvu Eiropas Savienībā attiecībā uz Moldovu. Par to varam spriest citreiz, bet domāju, ka ārkārtīgi svarīgi, lai pirmām kārtām šīs valstis kļūst par daļu no Eiropas ekonomiskās telpas. Jūs zināt, ka arī attiecībā uz Moldovu pastāv politiskas problēmas, kas jāatrisina. Līdz ar to jāizmanto pakāpeniska pieeja. Pirmām kārtām kaimiņa attiecības politikas ietveros īstenojam pieeju, kas konkrēti raksturīgi atsevi, atšķirīgi katrai atsevišķai valstī, un Moldovai ir vajadzīga šāda pieeja. CEFTA pilnīgi noteikti ir vērtīgs instruments, tāpēc es pilnīgi noteikti atbalstu tā veicināšanu, īstenošanu, vēlos Moldovi integrēt, bet jāsaka, šajā gadījumā pastāv ne tikai ekonomiski rakstura problēmas, kaut gan tāds, protams, arī pastāv, Bet jūs zinat, ka pastāv arī ļoti būtiskas politiski delikātas problēmas šajā valstī. Paldies! Un tagad dosim vārdu Alde grupas pārstāvim Rinaldī kungam. Grazie, prezidente. Signor komisāro disignato, multu... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Um, augstu godātais izvirzītais komisārām at kandidāta kungs daudz jautājumu jau ir uzdoti, un es gribētu atsaukties uz to, ko jūs atbildējāt Arif kungam uzklausīšanas sākumā. Jūs teicāt, ka starptautiskās tirdzniecības mērķis ir uh, radīt izaugsmi, nodarbinātību un ievērot sociālās tiesības. Jūs teicāt, ka izaugsme jārod arī kādā citā vietā. Esmu jauns deputāts šai komitejā un vairāk kārt esam runājuši par dažādiem faktiem ar komisiju, piemēram, nolīgums ar Koreju. Dažas, daži informācijas avoti saka, ka tas var novest pie darba vietu zaudēšanas. Mums ir tiesniecības eh, defekts deficīts ar Ķīnu, kas pēdējo trīs, um, kas pēdējā gada laikā ir trīskāršojies. Un AKK pārstāvji sarunās norāda uz to, ka uh, ekonomiskās partnerības nolīguma īstenošana viņu valstīs nozīmētu uh, to, ka tirdzniecība varbūt uzlabotos, bet sociālā situācija viņu valstīs pasliktinātos. Kādus veiksmes parametrus jūs nosakat tirdzniecības komitejai? Tikai tirdzniecības pieaugums kā tāds, jeb arī Jūs plānojat eh, kopā ar mums eh, ieviest tādas vērtības eh, kritērijas, kas iekļaut arī citus parametrus. That, uh, trade... Jums taisnība, mūsu tirdzniecības deficīts tirdzniecībā ar Ķīnu ir palielinājies, bet mēs neesam vienīgie. Līdzīgi tas notiek attiecībās starp ASV un Ķīnu. Starp citu, ja mēs aplūkojam Āziju kopumā, tad tirdzniecības deficīts kopumā nav pieaudzis. Mēs vienkārši ir notikusi spēku pārbī, nobīdīšanās pašā Āzijas iekšienē. Tātad kopumā mūsu tirdzniecības apjoms nav pieaudzis, bet paskatīsimies uz neseno ekonomisko krīzi, kas izraisījās tādēļ, ka bija finansiāls problēmas. Tiklīdz pārtrūkst tirdzniecības attiecības, sākas arī ļoti sarežģītas ekonomiskās problēmas. Mēs nevaram iedomāties pasaules ekonomiku bez šī tirdzniecības mehānisma. Un tādēļ mums ir nepieciešams formulēt noteikumus. Tas arī būs mans darbs. Man nebūs tikai jāveicina tirdzniecība, Nē, to veicināšanas darbu lielā mērā veids dalību valstis vai reģioni. Mans uzdevums ir strādāt pie uh, likumdošanas un politiskā ietvara, kas ļauj tirdzniecībai notikt un kas ļauj veidot ekonomisko izaugsmi, radīt darba vietas, kas ļauj uh, popularizēt Eiropiskās vērtības pasaulē. Paldies! Papildi jautājums, lūdzu. Izvirzītais komisārā mata kandidāta kungs, jūs. Uh noteikti ceļosiet. Un es gribētu jūs aicināt um, apmeklēt Latīņu Amerikā kādu lielveikalu. Tas ir interesanti, bet tur varēja redzēt to, ne tikai to, kas ir viltots, bet arī to, ka dažādi produkti, nu, burtiski tā kā maskēji, eh, mm, maskāt teikt. Un uh, šeit tiek uh, pārdot produkti tā, it kā tie tiktu ražoti Eiropas uh, Savienības valstīs. Un šeit es gribētu zināt, vai jūs plānojat uh, piedāvāt, lai 23. Uh, pāns trips nolīgumā tiktu pielietots un varbūt arī pat paplašināts aptvērumā uz citiem produktiem varbūt arī ar tādu geogrāfisku marķējumu norādi. Tas um, dažkārt uh, izklausās ļoti vienkārši, bet starptautiskā skatījumā tā būtu patiesa aizsardzības, uh, aizsardzības pasākums šim geogrāfiskajam marķējumam. Paldies! Jā, es esmu nedaudz ceļojis. Savulaik biju ārlietu ministrs, piecus gadus ieņēmu šo posteni, tā kā lielu daļu pasaules esmu redzējis, iegriezos arī lielveikalos, jo tas vienmēr ir interesanti, lai gūtu plašāku ieskatu valstī. Nesmu pārliecināts, ka trips 23. panta aptvērumu varētu paplašināt attiecībā uz citām precēm. Tas nav tik vienkārši. Es domāju, ka tas būtu jādara savādāk. Es esmu par to, lai nākt klājā pilnīgi jauns priekšlikums. Bet, protams, ka būs nepieciešams panākt vienošanos ar Eiropas parlamentu un padomu. Es domāju, ka Atīs Aštons priekšlikuma oktobrī varētu palīdzēt. Tie ierobežos preču apjomu, protams, bet kopumā pieeja ir ļoti laba un es to atbalstīšu. Ja runājam par trips eh, un par jūsu ierosinājumu, tad alkoholisks dēriens diez vai var viegli salīdzināt ar citām precēm, piemēram, ar apaviem. Paldies! Un tagad došu vārdu štatsnīkungam, kas pārstāv tautas partiju vienu minūti. Paldies, priekšsādātāja kungs, godātais komisāru kandidāti! 15. oktobrī jūsu priekšgājēja Katrīna Aštona parakstīja brīvās tirdzniecības nolīgumu ar Dienvidu Koreju. Šobrīd mēs gatavojamies šī nolīguma ratifikācijai Eiropas Savienības dalību valstīs un Eiropas parlamentā. Man ir konkrēts jautājums, kas uz to attiec. Vai jūs zinat, ka tā piekāpšanās, ko mēs panācām uh, attiecībā uz, ko mēs piedāvājam attiecībā uz Koreju eh, par izcelsmes noteikumiem. Eiropas ražotājs nostādīs ne, nelabvēlīgākā situācijā nekā Korejas ražotājs, konkurējot Eiropas Savienības iekšienē. Kā jūs domājat labot šo situāciju un saglabāt vienlīdzīgus spēles noteikumus Eiropas tirgu? Es zinu, ka dažādas šīs muitas nodevas un to samazināšana ir delikāta tēma. Es konsultēšos ar Katiju Aštonu par to, kā konkrēti šī vienošanās tika panākt un kādēļ. Vienkārši aprēķini liek man secināt, ka ja automašīna maksā 10 tūkstoši eiro, tad atvieglojums, proti, atlaid būtu 100 eiro, tā kā diez vai par šiem 100 eiro vajadzētu mums satraukties. Es piedāvāju saglabāt vēsu prātu un diskutēt par šo jautājumu. Uh, No otras puses, muitas nodeva atlaides ir starptautiski pieņemta praksa, arī Eiropa izmanto šo mehānismu. Tas nav kaut kas tāds, kas tikko izgudrots un tikai iekļauts šajā nolīgumā ar Koreju. Ja radīsies problēmas, tad mēs varēsim rēģēt. Spērt soļus. Ir speciāls mehānisms, kas ir paredzēts, ka šī te mutes atlaide, kas šobrīd ir 8%, var tikt samazināta līdz 5%. Bez tam mēs varam izmantot arī aizsardzības pasākums, eh, kas ir paredzēts starptautiskajās organizācijās ja šai te muitas nodevas atlaidē būs kaut kādas graujošas sekas. Tad mēs varam iedarbināt aizsardzības mehānismu. To mēs arī darīsim, ja būs vajadzīgs. Bet šobrīd aplūkosim šo nolīgumu tādu, kāds tas ir, un spriedīsim par to, ka pamatojoties uz teorētisko. Uh, izvērtējumu. Papildu jautājums. Komisāra kandidāta kungs, man joprojām šķiet, ka šis nolīgums nav īpaši labs. Jūs teicāt, ka tas ir labs, es to tulkoju kā viduvējs. Ļoti daudzi dalībnieki ir neapmierināti ar šī nolīguma tekstu. Es vienkārši gribēju jautāt pēc jūsu viedokļa Ja jūs skatāties uz šo, viedu, uz šo nolīgumu tāpat kā es, tad mēs varētu uzsākt tendenci, ka Eiropā tiks e, iepludināts aizvien vairāk importa preču, un tas negatīvi ietekmēs mūsu darba tirgu. Paldies! Tikai vienu minūtu Guhta kungs, de Guhta kungs atbildēja. Godātais deputāti, es tulkoju uh, apzīmētāju labs kā labs, jo viduvējs ir kaut kas pavisam cits. Es šo nolīgumu esmu gatavs aizstāvēt Eiropas parlamentu priekšā, esmu gatavs debatēt par tā ieviešanu, tāpat arī par aizsardzības pasākumu ieviešanu, ja rastos problēmas. Esmu gatavs sniegt jums visu informāciju un datus, kas ir manā rīcībā lai izskaidrotu šī līguma būtību. Es uzskatu, ka šis līgums nāks par labu Eiropas Savienībai. Esmu dziļi pārliecināts, ka arī ražotājiem Eiropas Savienībā tas neradīs problēmas jo, kā jau es teicu, ja rastos kaut kādas problēmas vai tiktu izjaukts līdzsvars, tad mēs varam iedarbināt aizsardzības pasākumu. Koreja nerada lielākās problēmas no Āzijas reģiona puses. Ir cits problēmas, kas ir daudz uh, akūtāks, kas mums ir jārisina. Ir citas valstis, kas. Uh, uzņemas dažādas saistības, piemēram, starptautiskās darba organizācijas nolīguma kontekstā un attiecībā uz strādājošajiem. Korejas problēma nav tā degošākā un akūtākā uh, problēma mūsu tirsniecības attīstības ar Āziju. Paldies sociālistu un demokrātu pārstāve Marija Muņis. Viena minūte, lūdzu. Jā, paldies komisija arī uh, ir vedas sarunas ar uh, Latviju-Amerikas valstīm, īpaši ar Andu kopienas uh, valstīm. Sarunas uh, tiek vestas, bet uh, viena no da, šīm valstīm divpusējo līgumu uh, diskutē ar komisiju. Mēs, es runāju par Kolumbiju un diskusijas ir ļoti plašas par uh, cilvēktiesību ievērošanu šai valstī. Situācija uh, šai valstī ir ļoti nopietna, un nezinu, vai komisija patiesi uh, ir uz tāda laba ceļa atsevišķi, vedot sarunas ar Kolumbiju un atbalstot to un vai nepieciešama šāda formāla vienošanās. Protams, ka varētu uh, padomāt par to, ka no otras puses vienošanās ļauj um, īstenot spiedienu, lai uzlabotu cilvēktiesības kādā valstī. Nākamnedēļ tiks nosūtīta Eiropas komisijas misija uz Limu. Tur būs tālākais sarunu rauns Es domāju, ka mēs vēl nenonāksim pie gala lēmumu, gala vienošanās un nenoslēgsim šīs sarunas, jo joprojām ir virkne punkti, kas jāatrisina. Bet tās būs diskusijas nu jau tehniskā, nevis politiskā līmenī. Un jebkurā gadījumā mēs tikai uzsāksim šo nolīgumu pēc tam, kad būs īstenotas plašas, pamatīgas politiskas debats par šo jautājumu un tāpēc šī eventuālā, jeb iespējamā diskusija noslēgšanās nenozīmē, ka līgums līdz ar to automātiski stāsies spēkā. Nē, vispirms būs pamatīgas politiskas diskusijas par šo jautājumu. Jā, man jūs kundze uzdot jau papildu jautājumu. Diskusijas PTO par ģeoskrāfisko izcelsmes marķējumu. Šeit mēs runājam par tipiskiem produktiem, īpaši arī vīna un alkoholisko dzērienu jomā. Tie ir ļoti nozīmīgi Eiropas tirgumu. Es, piemēram, domāju par tādiem reģionāliem produktiem kā Rioja. Diskusijas PTO joprojām turpināt par geogrāfiskajām norādēm. Un tas, protams, ir ļoti nozīmīgi Eiropas Savienībā. Es domāju, ka mēs visi labi zinām, jūs kā Eiropas parlaments arī labi zināt uh, par uh, visu par šo jautājumu, esat par to sprieduši vairāk kārt. Vēlamies ambiciozu nolīgumu par geogrāfiskiem norādēm arī PTO ietvaros. Protams, problēma var izsnāt arī ar divpusējām sarunām un reģionālām sarunām, bet būtu ļoti svarīgi arī PTO nonākt pie ambiciozu nolīgumu šai jautājumā. Tagad došu vārdu zaļo grupas pārstāvēji Karolainai Lukasai. Viņa šeit man pakreiz. Paldies! Gribēju vaicāt par uzņēmumu ietekmi uz tirniecības politiku un atgriezties pie neatkarības jautājuma. Savā rakstiskajā atbildē uz parlamentu jautājumiem jūs uzsvērāt, cik svarīgi ir šī neatkarība un tā saistīta ar gatavību uzklausīt un uzklausīt viedokļus arī no interesētajām pusēm. Jūs beig beigās sakāt, ka neatkarība ļauj konstruktīvi pretoties jebkāda veida spiedienam no interesēto pušu puses šos vārdus priecājos dzirdēt no jums. Mēs pilnīgi noteikti turpināsim pārbaudīt, vai jūs šos vārdus arī īstenot praksē. Tas īpaši saistīts ar Lisabonas stratēģiju, ja Barozokungs paziņoja, ka viņš grasās prezidentēt šāda veida nianses nākamās mandātas sākotnē, un jūs būsiet daļa no šīs komisijas. Un visi jūsu eh, priekšgājēji ir atbalstījuši darba neatkarību, un tiek runāts arī par dokumentu nodošanu. Uh, Un mēs tagad zinām arī, ka biznesa Eiropai, piemēram, bija vairākas sanāksmes runājot par uh, ģener tirniecības ģenerāla direktorāta jautājumiem, tur līdzdarbojas arī arotbiedrība pārstāvi un daudz kas cits. Un kā jūs domājat, kā jūs varēsiet pretoties pret šo grupu izdarīto spiedienu tajā brīdī, kad tiks runāts par tirniecības stratēģiju? Domāju, tas ir tas personī, personīgā godīguma jautājums. Man nav nekāda problēma īstenot pilnīgi pārskatāmību dienestu sadarbošanās, eh, sadarbošanās līmenī. Arī, protams, ir jāsadarbojas ar lobbyiem. Šie lobby ir dzīves fakts, tie ir ļoti svarīgi, un, un tas ir svarīgi, ka viņi pastāv un informē mūs par savām interesēm. Esmu vienreiz ticies arī ar Business Europe priekšsādātāju, un droši vien tikšos vēl ar viņiem nākotnē. Esmu gatavs konsultēties ar pilsonisko sabiedrību, arī ar pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu, ko uzsāka komisārs Lamī apmēram pirms desmit gadiem. No otras puses, jāatzīst, ka ļoti svarīgi būt informētam par visu, kas aktuāls konkrēto sarunu ietvaros, un to var uzzināt tikai tiekoties ar visām interesētajām pusēm un tam jānotiek, protams, vienkārši ļoti taisnīgiem un vienlīdzīgiem pamatiem. Papildi jautājums? Ja man prieks jūs runājat par vienlīdzīgiem pamatiem, jo šis jautājums pilnīgi noteikti nebija par piekļūšanu lobbyiem kopumā, bet drīzāk par to, ka rūpniecības lobbyiem ir neproporcionāli svarīga loma. Piemēram, tad, kad strādājāt Beļģijā par ārlietu ministru, toreiz strādājāt arī pie tirdzniecības portēļa, jūs izveidojāt neformālo Beļģijas biznesa padomi, kas man, kā es saprotu, lielākoties eh, ietvēra tirdznie, rūpniecības eh, nozars pārstāvis. Tāpat laikā netika izveidots, piemēram, paralēla struktūra, kurā būtu pilsoniskas sabiedrības pārstāvi. Tātad vai jūs varat mums apliecināt, ka kā tirniecības komisārs jūs izvēlēsieties līdzsvarotāku pie, pieeju tirniecības politikas veidošanā? Es jau iepriekš debatēs pieminēju, kāda ir dalību valstu loma un komisijas loma tirniecības e, jomā tās ļoti atšķirīgas. Dalību valstīm ir jāveicina tirzniecība, un šo biznesu padomu es izveidoju tāpēc, lai tā apspriestu rūpniecību un to, kā labāk veicināt uh, tirzniecību trešās valstīs. Un ceru, ka man tu pēc gājēji turpinās šo darbu kā ministrs, kā ārlietu ministrs un tirdzniecības ministrs, protams, es biju arī, eh, man interesē arī pilsoniskās sabiedrības viedoklis. Un divreiz gadā es runāju ar pilsonisko sabiedrību par visiem kopējiem tematiem, kas saistīti ar kopējo ārpolitiku Beļģijā un tam līdzīgi. Tā kā man vienmēr ir bijusi ļoti līdzsvarot pieeja atvērtas durvis, jeb kāda veida jautājumiem. Un šī iespēja pilsoniskai sabiedrībai vienmēr bijusi. Tāda būs mana politika arī šī amata ietvaros. Paldies, priekšsēdētājs saka, tagad esam nonākuši pie pirmā raunda noslēguma. Komitejas jautājumi noslēgušies, un tagad pārējiem pie uzaicināto komiteju jautājumiem. Un pir, vispirms došu vārdu attīstības komitejas pārstāvim, pārstāvēji Mišelai Štriflerei. Lūdzu. Oui, merci beaucoup. Uh... Jā, paldies. Tātad šobrīd, kad PTO diskutē un uh, Uh, mēs diskutējam par banāniem, uh, ir diskusijas starp ASV un Eiropas Savienību. Kā uh, jūs rīkosieties, lai AKK valsts varētu turpināt ražot banānus tādā konkrētspējīgā nozīmē vispasaules līmenī, neieviešot dempinga? Uh, pasākums? Atbildi. Jā, paldies. Esmu ļoti apmierināts ar to, ka ir šāda vienošanās sasniegta par banāniem. To bija nepieciešams noslēgt, un ja mēs vēlamies Dohas sarunrādu noslēgt, tad šāda vienošanās bija nepieciešama. Ir ļoti nozīmīga šī vienošanās, jo tas ļauj skatīt mums šo jautājumu PTO ietvaros, un vajadzēja samazināt aptuveni 80% tarifos un attiecībā uz banāniem 35% referenti visam šim jautājumam piekrīt. Kas nozīmē, ka tas nu patiesi atvieglo doktorānu sarunas. Un otrkārt, mēs esam paredzējuši šajā vienošanās tekstā ka būs 200 miljonu eiro summa, lai atbalstītu vietējos ražotājus AKK valstīs. Un um, tas, kas skar Eiropas uh, banānu mm, ražotājus, uh, tādi arī eksistē noteiktā valstu skaitā, kas ir īpaši attālināti reģioni. Un ir mm, tā sauktā mm, greenbox risinājuma, jeb zaļā kaste, kas ir paredzēta, lai šos ražotājus atbalstītu un saglabātu šo ražošanu. Paldies! Un tagad afet pārstāvim došu vārdu un tas ir Mircea Pasku. Pašku. Sorry. Atvainojos, ja nepreizināju jūsu uzvārdu. Paldies! Saka Afet komitejas pārstāvs. Izveidojot augstā pārstāvju amatu, Lisabonas līgums vēlējies dot signālu, ka lūk ir vajadzīga lielāka saskaņotība Eiropas iekšējā darbībā. Tirdzniecība ir ļoti būtisks ārējo attiecību elements un līdz ar to nenovēršami, kā jūs jau minējāt, jums nāksies ļoti cieši sastrādāties ar augsto pārstāvi, kas, eh, nu, tā nu ir sagadījies, ir jūsu priekšgājēja šajā amatā. Tas ir, protams, ļoti vienkārši. Bet es gribēju jums vaicāt, Vai jums ir priekšstats par to, kā šī sadarbības partnerības nolīguma, piemēram, varētu tikt pretstatīti brīvās tirniecības nolīgumiem? Kā jūs redzat attīstību šajā ziņā? Is... Nu, atšķirība ir tāda, ka tajā brīdī, kad runājam par brīvās tirdzniecības nolīgumu, tad galvenais vadošais elements ir tieši tirdzniecība. Vadošo lomu uzņems e, tirdzniecības ģenerāla direktorāts. Tajā brīdī, kad runājam par e, partnerības nolīgumiem, tad augstā pārstāve ir vadošā un lēmums vai par to, vai runājam par brīvās irniecības nolīgumu vai par partnerības nolīgumu, nu, jebkāda veida partnerības nolīgumu šajā gadījumā. Te ir vis visādi saīsinājumi pieejami. Tas ir politisks lēmums. Tas ir politisks lēmums, ko pieņem padome pēc komisijas priekšlikuma. Tātad šis jautājums mums būs jārisina. Tas nāks kā daļa no tālākām sarunām par partnerības nolīgumu, piemēram, ar Krieviju un kas attiecas uz tirzniecību, tad mēs pilnīgi noteikti ar nepacietību vēlamies pārliecināties, ka mēs tiekam iestrādāti šādā partnerības nolīgumā, ka mūs iekļauj sarunu vešanas procesā. Bet tas tiešām ir politisks lēmums. Bet, nu, rezultātā tas ir ļoti labs veids, kā pārliecināties, ka sarunās netiek runāts tikai par tietniecību, bet arī par virkni citiem jautājumiem. Tas bija ļoti labs jautājums, ko jūs man uzdevāt. Paldies! Tā, papildi jautājums. Nu, tieši tāpēc man arī nemaz vairs nav papildi jautājums, ka šis pirmais bija tik lielisks. Paldies, saka priekšādātājs, paldies jums par to! tālāk pārējam pie otra jautājuma raunda, ko uzdod komitejas dalībnieki. Un sākumā vispirms došu vārdu Zahradīlu kungam vēl vienreiz. Viņš nāk no Eiropas konservatīvu un reformatoru grupas. Jā, šoreiz tāds tehniskāk rakstura jautājums. Esam daudz dzirdējuši par Lisabonas līgumu, jau tika runāts par to. Ne visi no mums ir apmierināti ar to, bet, nu, tas ir stājies spēkā, un tas nes līdz arī tādu lietu kā Eiropas ārējo dienestu, kas jāsaka, zināmā mērā varētu lietu būtību pat sarežģīt, nevis atvieglot. Un mans jautājums Degukta kungam ir šāds. Vai jums ir kāds prieštats, kā koordinēt tirdzniecības ģenerāla direktorā darbu ar jauno ārējās rīcības dienestu, lai pārliecinātos, ka strateģiskā tirdzniecības politika būtu Eiropas Savienības ārlietu pašā būtībā. Nu, piemēram, vai saskaņā uh, ar jūsu viedokli vajadzēs izveidot zināmu mēru darba komandas, kas atrastos kaut vai vienā un tajā pašā ēkā, kas uh, darbotos vienlaicīgi, tad sadarbotos ar Aštons kundzes ārējās mm, rīcības dienestu. Tirzniecība nav daļa no ārējā rīcības dienesta. Tā ir ārpus tā. Uh, jo šajā jomā mums ir ekskluzīvas kompetences. No otras puses, protams, ārkārtīgi svarīgi nodrošināt labu sadarbību ar ārējās rīcības dienestu. Ārējās rīcības dienests pastāvēs Briselē, tas uh, tiks izvietots Briselē un stā, uh, trešās valstīs. Ir tīpaši valstīs, uz kurām jau nosūtītas tirdzniecības delegācijas. Šajās valstīs notiks plaša sadarbība. Viņi būs, e, šīs tirdzniecības delegācijas atskaitīsies tirdzniecības ģenerāldirektorātu priekšā. Es arī nemaz negribu, lai šīs e, delegācijas darbotos ārējā dienesta ietvaros. Nē, bet mēs cieši sadarbosimies ar ārējā dienesta struktūrām. Jāsaka, man nebiedē šī jaunā struktūra. Man ir pieredze darbā ar diplomātiem ārzemēs, darbā ar vēstniecībām. Esmu arī darbojies trešās valstīs, un es zinu, ka uz vietas šajās valstīs sadarbība noritinās ļoti efektīvi. Toreiz gan tas nebija ārējās rīcība dienas, bet gan uh, tir, eh, divpusējās vēstniecības un tam līdzīgi, bet jāsaka, uz vietas ārzemēs šī sadarbība ļoti labi norisinās. Papildu jautājums? Paldies! Tas tagad grib runāt par deregulāciju. Barāzo kungs ir ļoti daudz runājis par labāku regulējumu, turpmākā mandāta laikā un tam līdzīgi. Vai jūs domājat arī kaut kādā veidā aktīvi uh, Uh, palīdzēt Brozo kungam viņa plānu īstenošanā, piemēram, identificējot to sakī komunitāriem tiesību aktu uh, fragmentus, kas varbūt šobrīd nav tik efektīvi un tik draudzīgi tirzniecībai un kurus varbūt varētu tad modificēt vai uzlabot vai varbūt pat atcelt. Nu, ārkārtas, uh, ārkārtas kārtībā pieņemu šo te papildus jautājumu, jo tas, nu, tomēr ļoti minimāli saistīts ar pirmo uzdoto jautājumu. Degukta kungs. Man nav nekā, es, man nav nekā pretim, var atbildēt uz šo jautājumu. Es jau nesmu šeit tikai, lai palīdzētu Brozo kungam, viņš ir mans šefs. Nu, un, protams, līdz ar to man ir arī uh, savs misijas eh, paziņojums jāizteno dzīvē. Varam apskrīt Eiropas Savienības tiesību aktus no dažādiem uh, skatu punktiem ir tādi, kas ir draudzīgāk tirzniecībai, tādi, kas mazāk draudzīgi tirzniecības instrumentiem. Un šādu pašu pieeju jūs saņemsiet no visiem, arī no attīstības eh, jomas vadītājiem, no fondu, struktūra fondu vadītājiem, Eiropas tiesību akte. Faktiski ir kompromiss starp visām politikas jomām. Esmu gatavs atbildēt uz specifiskiem jautājumiem par specifiskiem tiesību aktiem, bet jāsaka, tagad vispārīgi gan nevar teikt, ka pastāv tāda vispārēja tirniecībā nedraudzīga pieeja tiesību aktos kopumā. Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk došu vārdu goja grupas pārstāvim Higīnsa kungam. Parliament questionnaire quite... Atbildot uz jautājumiem, jūs ļoti brutāli sakat, ir jāiet tālāk un ātrāk jāpanāk tirgu atvēršana, integrācija, jāslēdz brīvās tirsniecības nolīguma, ekonomiskās integrācijas līguma. Komisāra kungs, vai Eiropas e, tirdzniecības nolīgumi nav savā dabā tādi, ka Eiropa pārplūdina mazās ma, nabadzīgo valstu tirgus, viņi sagrauj sociālo struktūru un sagrauj miljoniem darba vietu kā tas notiek, piemēram, piedāvāt Eiropas Savienības vidusjūras nolīgumā. Kā jūs varat atļauties eh, virzīt vēl vairāk uz priekšu šo te liberalizāciju? Vai jūs pieņemat, ka ir interešu konflikts starp Eiropas lielo uzņēmumu peļņu un strādājošo cilvēku labklājību un arī cilvēktiesību jautājumu. Vai jūs saskatāt šo iekšējo konfliktu? Nu, varētu būt, ka mums šajā jautājumā ir zināmas viedokļa atšķirības. Taču gribētu teikt divas lietas. Pirmkārt, es neuzskatu, ka valsts var attīstīties, neattīstot pati savu tautsēmniecību. Tautsēmniecību savukārt nevar attīstīt, ja neattīsta tirdzniecību. Ja nav tirdzniecības, teiksim, lauksaimniecībā, tad ir um, šī naturālā saimniecība. Tikai tad, ja ir komercdarbība, tad, ir arī, tad mēs arī varam runāt par lauksaimniecības komerciālo aspektu. Savā rakstiskajā paziņojumā es arī ļoti skaidri uz, uzrakstīju, ka Tirzniecības politikas mērķis cita starpā ir arī popularizēt mūsu vērtības, tādas kā cilvēktiesības, tādas kā vidas aizsardzība, klimata pārmaiņas strādājošo tiesības, un tas viss būs daļa no manas pieejas tirdzniecības politikai. Paldies! Lūdzu, Higgins kungs, papildi jautājums. Tirdzniecība var tikt veikta pamatojoties cilvēku solidaritāti, un var tā būt arī diezgan mežonīga. Bet man ir tālāks jautājums par cilvēktiesību jautājumu. Jūs sakat, ka tikai pēc politiskām debatēm jūs apsvērt iespēju parakstīt tirdzniecības nolīgumu ar Kolumbiju. Vai tad nav skaidrs, ka kolumbieši, nevalstiskās organizācijas, vienkārši cilvēki, tāpat arī viņu pastāvīgais tribunāls jau ļoti skaidri ir pateikuši, ka uh, ir ir apvainojuši Kolumbijas valdību un 43 dažādas organizācijas uh, cilvēku noslepkavošanā. Vairāk nekā 40 cilvēki ir gājuši bojā pagājušā gadā un pirms tam arī tikpat daudz. Valdība un šie lielie uzņēmumi izvērš represijas pret ārotbiedrībām. Kā jūs izvērtēsiet šo situāciju pirms līguma parakstīšanas ar Kolumbiju? Savā iepriekšējā atbildē es teicu, ka mēs šo līgumu neparafēsim pirms formālām politiskām sarunām. Vispirms notiek sarunas pār tirdzniecības nolīgumu, pēc tam ir līguma pārafēšana un tikai pēc tam notiek parakstīšana. Un es teicu, ka pat pirms šīs parafēšanas būs politiskās debatas. Un es pirmkārt izpētīšu visu šo situāciju, otrkārt šobrīd jau ir kaut kāds teksts, kas ir tapis sarunu rezultātā. Jau tajā ir pāns par cilvēktiesību ievērošanu. Un tas pārēdz, ja notiek cilvēktiesību pārkāpumi, tad mēs varam veikt kaut kādus pasākumus. Kā jau es teicu, notiks uh, politiskas debates, un es redzēšu, kā šīs sarunas notiks, kā šīs debates notiks jau pirms parafēšanas. Lielas paldies! Nākamais jautājumu uzdos EFD pārstāvs Belderkungs, lūdzu, viņš sēž pa labi no manis. Eh, eh, Paldies, priekšstādātāja kungs. Šeit esmu jau. Es uh, jūtos, nu, tā cieši saistīts ar kandidātu, jo mums ir tāda uh, līdzīga pagātne arī partijas, es esmu ziņā. Rietum Balkānos saskaramies ar uh, monopolizāciju, uh, un tas absolūti neatbilst mūsu pašu tirdzniecības uh, politikai, un tās ir valstis, kas lolo cerības kādreiz iestāties Eiropas Savienībā, un jautājums ir ļoti steidzams, ja mēs, piemēram, paraugamies uz serbu iedzīvotāju vidējo ienākumu un pārtikas cenām, tad šī atšķirība ļoti liela un jūs uh, pats teicāt, ka jūs uh, daudz ko zinat par šo situāciju un uh, zinat arī to, kas ir jādara, uh, lai novērstu uh, monopols. Atbildi. Jā, jūs runājat par šo fenomenu un uh, par to, ka ir tāda uh, vēlme uh, monopolus, uh, oligopols veidot. Uh, Tagad pievēršoties valstīm, um, kas vēlas iestāties Eiropas Savienībā, es domāju, ka mums uh, visnotaļ ir līdzekļi, lai pārtrauktu šādu situāciju. Um, tā ir konkurences politika, tā nav mana atbildības joma. Uh, šis jautājums jādod um, manam kolēģim. Bet esmu pārliecināts, ka tieši iestāšanās Eiropas Savienībā. Um, dos savu pienesumu tā, ka dažkārt šie vēsturiskie monopoli tiks uh, um, izmainīti, mm, kas nozīmē, ka būs uh, labāk produkta pieejama par labāku cenu. Paldies! Pildi jautājums? Jā, labi. Mans uh, jautājums uh, ir nedaudz atšķirīgs no iepriekšējā, nu lūdzu jūsu izpratni. Pagājuši gadu mēs uh, uh prasījām, lai komisija sagatavo uh, ziņojumu un dara to ātri par bērnu darbu un uh, bērnu darba uh, samazināšanu jeb apkarošanu. Izvirzītais komisāra amata kandidāta kungs, kad būs šis pētījums, kad tas tiks sastādīts? Jo decembrī mēs uzdevām jautājumu, kad tas būs, un it īpaši manā valstī un mana valdība uzskat šo jautājumu par ļoti nozīmīgu. Godātie deputāti, es gribētu vēlreiz norādīt, ka papildu jautājumam ir jābūt saistītam ar pirmo jautājumu. Tas nevar būt par pavisam citu tēmu. Deguhta kungs, lūdzu atbildiet uz dzirdēto. Op vraag van het Europees Parlement heeft. Ja. Eiropas uh, parlaments uh, lūdz izstrādāt uh, ziņojumu komisiju. To ir izdarījusi. Šis ziņojums Eiropas komisija tagad ir sastādīts. Tagad uh, tas tiks uh, iesniegts padomei un tad arī parlamentam. Man liekas, ka tas notiks gluži nākošo dienu laikā. Es domāju, ka tas vēl notiks tagad atbildīgo darbības laikā, proti Ferrero Valdners kundzes darba laikā. Manuprāt, 27. janvārī tā ir arī man dzimšanas diena. Sirsnīgs paldies! Tagad došu vārdu Zalevska kungam, kas pārstāv tautas partiju. Paldies, godātais komisāra kandidāta kungs. Lisabons līgums paredz ārlietu dienestu izveidošanu Eiropas Savienībā. Eiropas Savienībai būs jaunas kompetences un pilnvars arī ārējās, ārējo investīciju jautājumā. Kā mēs šos instrumentus izmantosim, lai aizstāvētu uh, Eiropas ekonomiskās un investīcija intereses, arī atsevišķu dalību valstu intereses. Ja tās pārkāps trešo valstu dalību, tad ka, trešās valstis, tad kā mēs risināsim šo situāciju? Es runāju ne tikai par tarifu barjerām, bet arī par netarifu barjerām, kas tiek ieviestas attiecībā uz konkrētām dalību valstīm. Tas pats attiecas arī uz investīcijām trešajās valstīs investīcijas nāk no dažādām Eiropas Savienības dalību valstīm. Atsevišķas valstis varētu kaitēt dalību valstu interesēm, piemēram, Krievija. Atbilde. Investīcijas tas ir pilnīgi jauns jautājumu lokus, kas atrodas tirdzniecības komisāra kompetencē. Tas nozīmē, ka mūsu pilnvars ir paplašināts būtiski. Uh, Bez tirsniecības jautājumiem mums būs jārisina arī dažādas citas saistītās problēmas. Un es gribētu ierosināt pavisam drīz noturēt debats tieši par šo jautājumu. Diskusijas varētu noritēt pamatojoties uz paziņojumu, ar kur nāks klējā Eiropas komisija. Šobrīd jau ir atsevišķi nolīgumi par investīcijām un par investīciju aizsardzību. Šos nolīgums mēs neanulēsim. Tiesiskā paredzamība mums ir ļoti svarīga. Tad mēs domāsim par to, kādas iniciatīvas būtu noderīgas attiecībā uz konkrētām trešajām valstīm. Mūsu pilnvars attiecībā uz investīcijām ir tādas, kā investīcija drošums trešajās valstīs ir galvenā tēma Par šo tēmu būtu jārunā ļoti drīz un jārisina tā. Runāt par energodrošību noteikti, mēs šeit varētu runāt par paredzamību. Priekšētā kungs, es saprotu, ka man ir jābeidz, es varētu par šo jautājumu gan runāt diezgan plaši. Paldies! Zaļevs kungs, papildi jautājums. Jā, paldies! Man ir arī otrs jautājums, kurš izriet no pirmā. Šis otrais jautājums ir par brīvās tirdzniecības aizsardzību un par brīvās tirdzniecības izmantošanu Eiropas vērtību popularizēšanā. Jūs runājāt par Ukrainu un par brīvās tirdzniecības nolīgumu ar to. Vai jūs uzskatāt, ka šo nolīgumu vajadzētu veidot pilnīgi autonomi un neņemot vērā iekšpolitisko situāciju Ukrainā, ja varbūt gluži otrādi? Varbūt mēs varētu stimulēt to, lai Ukraina turpinātu reformu procesu un iedibināt tiesiskumu un brīvo tirgus savā valstī. Šobrīd tiešām notiek sarunas ar Ukrainu par brīvās tirdzniecības nolīgumu. Šīs sarunas notiek plašākā kontekstā, kurā ir ļoti daudz politisku jautājumu. Brīvās tirdzniecības nolīgums ir ļoti būtisks energodrošības jautājumā. Tas vispār ir viens no iemesliem, kādēļ Eiropas Savienība uzskata šo nolīgumu par prioritāru. No otras puses ir svarīgi pieminēt, ka šajā brīvās tirdzniecības līgumā ir nepieciešami panti arī attiecībā uz darba spēku strādājošiem un attiecībā uz vides aizsardzību. Tā nebūs tāda vienkārša, ekskluzīva pieeja tikai tirdzniecībai vien, nē. Mēs aplūkosim plašāku jautājumu loku, tieši tāpat kā mēs darījām nesen ar Dienvidkoreju. Protams, ir skaidrs, ka viens no svarīgākiem jautājumiem ir energodrošības jautājums energoapgāde Eiropā. Paldies! Tagad uzdos jautājumu nākamais jautātājs Kuteškungs no sociālistiem un demokrātiem. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Mm, es gribētu ar jums parunāt par būtiskiem jautājumiem, kas tika pieminēti jau ievadrunā, bet jums nebija laika izvērst tos plašāk. Es gribētu jums piedāvāt iespēju parunāt vairāk par šīm tēmām. Un konkrēti par vidas aizsardzību, par strādājošo tiesībām un pamat tiesību kritēriju. Ko jūs domājat par to, ka šos kritērijus varētu automātiski iekļaut dažādos divpusējos un daudzpusējos nolīgumos? Ja ar lietu automātiski jūs domājat, ka mēs risinām šos jautājumus, tad man atbild ir jā. Mēs parūpēsimies par to, lai tas tiktu atspogļots nolīgumos. No otras puses, Man nešķiet, ka šeit vārds automātisks būtu vietā. Līguma noteikumi nevar būt identiski visos nolīgumos, tādējādi automātiski iekļaujot šos te parametrus, jo gluži vienkārši attīstības līmenis valstīs ir atšķirīgs. Es noteikti uzskatu, ka tirzniecības politika mums ir jāizmanto, lai popularizētu Eiropas vērtības. jāatrod, protams, ir optimālais līdzsvars. Es tiešām uzskatu, ka tirdzniecība var palīdzēt stiprināt cilvēktiesības partneru valstīs. Tas nevar notikt automātiski, bet tāda iespēja pastāv. Tāpat esmu pārliecināts, ka nolīgumos ir jāiekļauj atsauces par atsauces uz uh, Eh, pasaules starptautiskās darba organizācijas dažādām konvencijām un to parametru ievērošanu. Tāpat arī es uzskatu, ka ir jāpaturprātā vidas jautājumi runājot ar konkrētām valstīm. Uh, Tātad tas aizņem zinām daļu no mūsu sarunām. Taču tā nīpašā laikā šie nolīgumi ir tirdzniecības nolīgumi. To uzdevums ir stiprināt tirdzniecību, bet tā nīpat laikā respektēt arī tos elementus, ko jūs tikko pieminējāt. Paldies. Lūdzu, papildi jautājums. Es palikšu pie šīm pašām tēmām. Gribētu jums atgādināt, kā ASV 2009. gadā jau ievies tirdzniecības aktu, saskaņā ar kuru uh, Šie standarta formulējumi tiek iekļaut jaunos tirdzniecības nolīgumos. Kā jūs domājat, kas komisijai būtu jādara, lai Eiropas Savienība ievirzītos jaunā tirdzniecības un globalizācijas modelī? Nu, atbildēt varētu šādi. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai par šādām tēmām ASV un Eiropas Savienība varētu vienoties un ievērot vienotu pieeju. Šī pieeja nepieciešama. Mēs redzam, ka ASV jau gatavojas risināt šīs tēmas, tā virzās mums tuvāk. ASV to dara tā, lai tam būtu reāla ietekme. Eiropas Savienībā līdz ar to ir vieglāk sakot. Tirzniecībā ir ļoti liela konkurence starp tirzniecības partneriem. Es domāju, ka patiešām ir ļoti svarīgi Eiropas Savienībai un ASV ievērot vienādu pieeju. Nedrīkst aizmirst, ka ASV un Eiropas Savienība kopumā veido vairāk nekā 50% no pasaules tautsēmniecības. Un ja mēs vēlamies ieviest kaut kādus standartus vai rādīt piemērtu, tas mums jādara abiem kopā. Paldies! Nākamais jautātājs būs Fāverkungs no Tautas partijas. Paldies! augsti godātais eh, izvirzītais komisaram kandidāta kungs. Jūs teicāt, ka vairāki eh, eh, izaicinājumi ir saistīti ar automobiļu rūpniecību, tekstilu rūpniecību un citiem. Un runāt par līgumu ar Koreju. A, Es domāju, ka mums ir jābūt uzmanīgiem attiecībā uz noteikumiem, lai netiek radīts tāds precedenta gadījums, tāds nozīmīgs precedenta gadījums, lai nākotnē mēs slēgtu nolīgums ar valstīm, kurās ir citi priekšnoteikumi un, un citi arī um, ekonomiskās attīstības apstākļi. Ko jūs domājat konkrēti par to? Vēl viens jautājums par stratēģiju attiecībā uz uh, Ameriku vai um, tirdzniecības sadaļā uh, jūs iekļausiet asociācijas nolīgums ar Centrāla uh, Amerikas valstīm? It īpaši uh, pēc tam, kad PTO ietvaros uh, līgums par banāniem tika pieņemts, un arī pēc pagājušā gada novembra sarunām ar uh, Honduras. Um, I, I on, on duty. Piekrītu tam. Mm ko jūs teicāt par muitas nodevas samazinājumu. Mums katrās konkrētajās sarunās ir jāizvērtē, cik liela daļa uzmanības tam jāpievērš. Es jau pieminēju atbildēt uz iepriekšējiem jautājumiem, ka šī te muitas nodevas atlaide, mm, kas parādās, piemēram, Kore, brīvās tirdzniecības nolīgumā ar Koreju, nav nekas jauns tāda ir paredzēta jau esošos nolīgumos, un runājot ar Kolumbiju, mums arī būs par šādu tēmu jārunā. Piekrītu tam, ka šim jautājumam jāvelta pienācīga uzmanība. Tālāk par Latīņu Ameriku runājot, Hondurās sagādā politiskas problēmas. Mēs esam gatavi veidot uh, attiecības ar Centrālā Ameriku, uh, ieskaitot arī Honduras. Šeit viedokļi atšķirs. Mums būs jāizvērtē situācija pēc tam, kad tiks izveidota un sāks darboties Honduras valdība. Taču tas ir politisks lēmums, kas būs jāpieņem. Jums neapšaubām arī tiks prasīts jūsu viedoklis tad mēs jums uzdosim jautājumu, vai jūs domājat, ka ir jāuzsāk sarunas ar Honduras vai ne. Paldies, lūdzu, papildi jautājums. Paldies, izvirzītais komisāra amatkandidāta kungs. Jūs attiecībā uz Kolumbiju pieminējāt, ka būs tāda aizsarga klauzula un piecas gadus pēc līguma jāredz un jāatzīst tomēr, ka ja līgums nav tik izsvērts, kā jūs domājat, vai nebūtu jau par vēlu dažām ļoti nozīmīgām uh, nozarēm Eiropā, um, tās saskarsies ar briesmām, kas zudīs darba vietas. Un, Man šķiet, jūs gribējāt uzdot jautājumu par Koreju, nevis Kolumbiju. Jūs pārteicāties. Jā, paldies. par šo te muitas atlaidi un uh, par aizsargu pasākumiem tie nāk spēkā pēc, izstāstās spēkā pēc pieciem gadiem. Es arī uzdevu jautājumus par to, un patiesībā viss ir gluži loģiski. Šīs mehānismas sāks darboties tikai pēc tam, kad tiks atmesti visi tarifi. Tā ir gluži vienkārši atbild uz jūsu jautājumu. Paldies! Un tagad jautājumu uzdos Desarnēs kundze no ALDE grupas. Jā, paldies vairāk kārt jūs teicāt, ka starptautiskā tirdzniecība nav uh, kāda um, strikta lieta, bet tas ir instruments politikas sasniegšanai un arī mērķis. Pilnīgi piekrītu tam. Bet vai jūs nedomājat, ka um, nebūtu tikai, teiksim, tie vārdi? Jums ir jābūt šim idejas izmaiņu nesējam, ja jūs aizstāvēsiet uh, ideju tādu, ka Eiropas Savienība prasa izmaiņu, pārmaiņas uh, un um, noteikums uh, PTO darbībā, lai iekļautu dažādas sociālās vidas, sanitārās vai labas pārvaldības normas. Vai esat gatavs uh, iet līdz šādam solim um, reformas vai nē? Un um, tad vai uh, esat gatavs arī atkāpties no šīs uh, um, oglekļa izmešu um, nodokļa domas uh, šķērsot robežas? Uh, Un um, mums šeit ir ļoti daudz jautājumu. Mēs esam prasījuši iz, ieteikums izvērtējumu, un kad tas būs, tad mēs varbūt varēsim redzēt, kā tālāk rīkoties. Euh, tas, ko es teicu, kundze, ir tas, ka, manuprāt, ir jārunā par dažādām izmaiņām PTO. Brīdī, kad Dohas rauns būs pabeigts. Tas nav šobrīd. Šobrīd patiesi jānoslēdz šis saruna rauns. Un tad jāskatās attiecībā uz šo jautājumu arī par cilvēktiesībām vides jautājumiem. Uh, un klimata pārmaiņu jautājumiem arī pirmām kārtām. Sarunas, kādas pat laban notiek, un par oglekļa izmešu nodokli. Es domāju, ka ir ārkārtīgi sarežģīti to izdarīt, un es domāju, ka jūs to jau piedzīvojat arī jūsu valstī, jo bija šāds uh, uh, oglekļu nodevas mēģinājums un to konstitucionālā tiesa atcēla, jo tas neatbilda vienlīdzības principiem. Tas uh, atkārtosies atkal nākotnē. Un es uh, varu iedomāties, ka šī situācija Protams, ka šajā sasaukumā situācija ir savādāka, bet arī mēs to uh, piedzīvājam uh, pagātnē mūsu valstī, jo tas nav vienkārši šādu jautājumu risināt, ievērojot vienlīdzības principus. Un otrs jautājums, es esmu pilnīgi pārliecināts par to, ja mēs tā darītu, tā, tad būs, uh, nu, tā būtu patiesi tāds tā kā komerciāls, komerc naidīgums. Uh, Un es nedomāju, ka tas būtu par labu. Pirms to izdarīt, patiesi ļoti nopietni jāpārdomā par šo jautājumu. Jūs mm, runājat par ieteikums izvērtējumu. Es nezinu, man liekas, ka tāds jau ir uh, izdarīts. Es varētu to pārskatīt vēlreiz ar maniem dienestiem. Un tas nav tikai šis dokuments, bet arī tā īstenojamība. Papildu jautājums? Jā. Es domāju, ka uh, ir uh, šādi izvērt adaptēšana nepieciešama Eiropas Savienība un var veikt uh, pētījumu par šo jautājumu un jautājums par attīstību. Zinu, ka jūs bijat attīstības uh, komisārs, bet esmu noraudzījusies par to, ka uh, valstis, kas ir uz attīstības ceļa, tur situācija neattīstās um, veiksmīgi un šī tirgus atvērtība par katru uh, cenu uh, milzīgi pieauga um, nabadzība, nevienlīdzība, īpaši um, nabagie, nabadzīgie lauksaimnieki praktiski nevar izdzīvot vairs no apstrādātās zemes. Es domāju, piemēram, par Āfriku, es domāju, ka jāatgriežas pie jautājumu par izaicinājumiem un tirdzniecības komiteja uh, jautājumiem Eiropas Savienībā eh, saistībā ar jauntīstības valstīm. Es domāju, ka varbūt ir nepieciešama reforma un ir um, nepieciešams izmaiņas te, uh, attīstības politikā. Atbildi. Es uh, jau teicu, ka arī pagātnē esmu pēdējo mēnešu laikā ļoti um, pamatīgi pārdomājis, ko var darīt, lai uh, jauntīstības valsts saņemtu tādas labākas iespējas. Šis jautājums nav vienkāršs. Uh, Bet nevajadzētu um, vainīgiem par to padarīt uh, PTO vai Dohas raundu sarunas. Jo tad, kad mēs runājam, piemēram, par vismazāk attīstītajām valstīm, tās nemaina uh, viņu tarifs, viņām nav jāmaina, tas, tas nav jādara Dohas raundu sarunās, bet uh, pretēji tam visas šīs valsts, piemēram, Eiropas tirgu, tām ir uh, brīva pieeja. <clears throat> Uh, mehānismi ietveros viss, izņemot ievaročus to, ko, tas ir tas, ko mēs darām pasaules līmenī. Mēs vēlamies, lai tas būtu tāds vispārējs pieņems arī dohs raundā. Nevajag pieņemt tās lietas, kas ir virzītas tieši pret un saskars ar uh, pretrunām. Gluži pretēji ir jāapzinās tas, ka attīstība ir ārkārtīgi sarežģīts jautājums. Un es aizvien uh, labāk to saprotu ikdienu pēc dienas. Tagad došu vārdu Fjellner kungam, viņš ir no tautas partijas. Lielas paldies! Degukta kungs, pirmām kārtām jāsaka, priecājos dzirdēt. ka vēlaties izmantot pasaules zinniecības instrumentus bet jāsaka, tas daudzējādā veidā var novest arī pie protekcionismu un tādā veidā arī apdraudēt vidi. Jo tirdzniecība kā tāda jau nerada vidas problēmas, bet tirdzniecību var izmantot, lai atrisinātu ar vidi saistītās problēmas. Un tāpēc gribēju vaicāt, kā jūsuprāt varam rast metodas, kas ļaut apkarot vides problēmas, kas vienlaicīgi ļaut nodrošināt, nodrošināt vairāk brīvās tirdzniecības, nevis mazāk tirzniecības. Ir vajadzības, līdz šim tiek runāts par to, ka ir vajadzīgi tirzniecības ierobežojumi. Tā visa rezultātā eh, var apstāties mūsu centieni mazināt nabadzību pasaulē. Tad kā mēs varam izpildīt šos vides aizsardzības mērķus, vienlaicīgi nodrošināt vairāk brīvās tirzniecības? Man būs jābūt daudz striktākam, saka priekšsēdētājs, atvēlot uzstāšanās laiku, jo mēs jau gandrīz par desmit minūtēm esam iekavējuši darbu. Degukta kungs. Paldies! Viena no pieejām, ko varam izmantot, ir panākt vienošanos par reālu brīvo tirdzniecību vides preču jomā. Esam nākuši klajā ar priekšlikumu. Protams, šobrīd nebūs iespējams to pieņemt pasaules tirniecības organizācijas mērogā, bet varbūt vajadzētu veidot koalīciju šajā organizācijā, valstu koalīciju ne tikai ar Eiropas Savienības valstīm, bet arī ar attīstības valstīm, kas vēlētos pieslieties šādai schēmai. Bet, protams, ka pastāv arī problēmas. Brazīlija, piemēram, vēn, vēlas, lai reāla ekonomika tik iekļaut šai sarakstā. Viņiem ir cita, cita pieeja, cit, cits uzskats par to, kas ir ilgspējīgs, kas nē. Uh, Es, piemēram, uzskatu, ka tarifu atcelšana attiecībā uz vidas precēm, piemēram, vidē draudzīgu praksi un tehnoloģijām būtu ļoti svarīga. Bet, nu, jāsaka, tas viss ir jātranslē tālāk arī attiecīgajās precēs un Pasaules tirdzniecības organizācijas noteikumos. Paldies! Paldies! Es domāju par iespēju slēgt vidē draudzīgas nolīgums par tirdzniecību, piemēram, tehnoloģiem, tāpēc priecājos dzirdēt, ka jums ir tāda paša priekšstata. Mani turklāt interesē arī iespēja jaunu vidas tiesību aktu izstrādāšanu, izstrādāt, izstrādāt šādus jaunus tiesību aktus, jo arī tas būtu viens no beztarifu barjeru apkarošanas veidiem. Un tāpēc gribēju vaicāt, vai mēs varam izmantot Eiropas pieredzi, lai cīnītos pret šāda veida um, problēmām. Eiropā mēs esam zināmā mērā to atrasinājuši, esam atbrīvojušies no nevēlamam tirniecības barjām. Varbūt būtu laba doma līdzīgā veidā rīkoties arī saistībā ar brīvās tirniecības nolīgumiem ar citām valstīm, darot to arī daudzpusējā līmenī, lai pārliecinātos, ka vidas tiesība akti nerada papildus šķēršus tirniecībai. ja vēlaties izveidot tirgu, tad, protams, vispirms ir jāceļ tarifi. Tieši to mēs ar Eiropā darījām. Tikko tarifi izzūd, parādās beztarifu barjeras. Nu, vismaz tāda ir tendence. Un šīs beztarifu barjeras kļūst daudz sarežģītākas. Tieši to novērojām Eiropā. Mums bija vajadzīgi desmit gadi, lai tiktu ar tām galā. Un jāsaka, būs vajadzīgs daudz vairāk laika, lai to izdarītu pasaules tirniecības organizācijas līmenī. Bet šie jautājumi ir jārisina. Jums taisnība, ka tad, kad pieņemam tiesību aktu, tam nevar, tam var būt ne tikai negatīvas sekas, bet reizēm to mērķis ir radīt šādas negatīvas sekas. Un man nebūtu nepārsteigtu faktas, ja vīdas tiesība akti zināmā mērā gadījumā būtu diezgan protekcionistiski. Bet tas, protams, attiec uz jebkādiem tiesību aktiem, un tas nenozīmē, ka tas nevar notikt ar vidas, ties, vidas aizsardzības tiesību aktiem. Paldies, tālāk došu vārdu Langes kungam no sociālistu grupas. Paldies, priekšsēdētāji kungs, te Guhta kungs. Es domāju, ka esam viensprāts viedoklī, ka tirdzniecības politika ka neapšauba eh, Eiropas Savienības eh, kopējās tiesības eh, sociālo modeli un arī brīvības apjomu. Ne. Telekom pakotnē pirms pāris mēnešiem. Šeit mēs vienojamies par internetu izmantotāju aizsardzību lai aizsargātu tos no izslēgšanas un restrikcijām, bija tāds ļoti um, aktīvs debats. Tagad dzirdu, ka akta saruna ietveros ar ASV tieši šis kopējais sasniegums tiek apšaubīts, un mans jautājums ir, vai varat garantēt, ka akta sarunas neapšaubīs telekom pakotnes kopējo sasniegumu un aizsargās internetu pieju, un vai saistībā ar Lisabonas līgumu būs lielāka caurskatāmība sarunās? Par pārskatāmību runājot, šķiet jau atbildēju šo jautājumu vienā no pirmajiem uh, raundiem. Esmu gatavs to uzņemties un to pašu darīšu arī šajā, jau, šajā kontekstā. Es pieturēšos pie telekoma paketes aktā. To nevajag uh, izmantot kā internetu slēšanas instrumentu vai kaut ko tam līdzīgi. Nē. Mums aktā vajadzētu risināt jautājums, kas saistīti ar viltošanu. Nu, piemēram, visi, nu, ne jau tādos gadījumos, ka lūk, viens eh, tenis krekliņš tagad viltots kādam atvests līdzi, bet drīzāk tādos lielos apmēros jo nevēlamies, protams, ierobežot izteiksmes brīvību. Papildu jautājums. Paldies, un otra joma ir šī sociālā uh, kohēzija. Mm, ja tiek noslēgta tirdzniecības līguma ar valstīm, kur uh, ir spēkā citi noteikumi, piemēram, algu dempings vai streiki ir aizliegti kā uh, Dienvidu Korejā. Uh, rodas konkurences ziņā tāds negatīvs e-, efekts un tiek iznots spiediens uz sociālo jomu un automobiļu rūpniecībā to var ļoti skaidri jau redzēt, kādas konkrētas pasākums jūs veiksiet, lai um, pamata darba normas tiktu saglabāts un mūsu sociālā sistēma aizsargāta. Really that... Atvainojiet, man diemžēl tikai vienu minūti, lai atbildētu uz šo jautājumu, bet es uzskatu, ka mums būs vajadzīga tirdzniecība, lai saglabātu sociālo sistēmu un aizsargātu to Eiropā. Un tieši tāpēc mums ir vajadzīga izaugsme. Ir skaidrs, ka tas nenotiks automātiski pēc šīs ekonomiskās krīzes. Mums ir vajadzīga tirdzniecība, es domāju, uz to nedrīkstam aizmirst. Ko darīt? Mums ir tirniecības aizsardzības instrumenti, es izmantošu tos nepieciešamības gadījumos, mēs īstenosim analīzes un tad attiecīgi tos arī izmantosim. Bez kādiem ierobežojumiem man nav nekāda problēma nāk klājā ar šādu apgalvojumu. Brīvās tirniecības nolīgumā ar Koreju, ko jūs nu pat arī pieminējāt, ir iekļauti noteikumi, kas attiecas uz darba tiesībām konkrētas atsaucas uz starptautisko darbu organizāciju līgumiem, un mēs ļoti uzmanīgi uzraudzīsim, lai šie noteikumi tiek ievēroti. Un lai būtu progresai, jo man ne tikai attiecībās ar Koreju, bet, piemēram, arī ar Ķīnu. Šobrīd īsti noris sarunas ar Ķīnu par sadarbības nolīgumu Es gan neesmu tur vadošajā lomā, bet viena no sadaļām, par ko runāsim, ir vienošanās par ekonomiskiem un sociālajām tiesībām, un pilnīgi noteikti sakosim tam, lai šie noteikumi tiek ievēroti. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tālāk došu vārdu papastāmkos kungam. Viņš ir no tautas partijas. Eiropas Savienība ir viena no atvērtākajām pasaulē, un tomēr tas pats neatiecas uz daudziem no mūsu tirdzniecības partneriem, kuri joprojām uh, uztur augstas tarifu barjeras. Turklāt, kas attiec uz importiem Eiropas Savienības tirgu, tad bieži vien tiek īstenota sociālās un so ekonomiskās dempinga prakses un piemēroti daudz vājāki ražošanas noteikumi tā visa rezultātā rodas eh, negatīvas, eh, rodas problēmas Eiropas ražotāju konkurētspējai un arī Eiropas patērētājiem. Ko jūs identificētu kā sine qua non parametriem Eiropas Savienībā, lai tā varētu saglabāt savas ambīcijas attiecībā uz visaptverošu un līdzsvarošu PTO sarunu rezultātu? This is a somewhat uh, Šis, jāsaka, ir ļoti sarežģīts jautājums, kas attiec uz Doha raundu. Domāju, ka mums jāatgriež pie šī raunda pašiem sākumiem. Un tur galvenokārt runa bija par attīstību. Tātad mums jāpārliecinās, ka raunda rezultāti kalpo attīstības valstu mērķiem un padara e, iespējamu to līdzdalību pasaules tirzniecības uh, arēnā. Eiropas Savienība ļoti izšķirīgā veidā ir ieņēmusi savu nostāju šo sarunu ietvaros. Problēma šeit nav saistīta tikai eh, ar ziemeļiem un dirvidiem, nē, tas ir arī rietumu un austrumu. Ir dažādas arī attīstības valstu kategorijas un attīstības līmeņi šajās valstīs. Mēs neesam vienīgie, ko šai ziņā var vainot no otras puses. Mēs esam centušies ļoti palīdzēt šīm valstīm, mēs arī turpināsim savu palīdzību sniegt. Turklāt gribēju teikt, ka vienmēr ir vajadzīgs līdzsvars no vienas puses starp nepieciešamību uzspiest kritērijas attīstības valstīm, tādus kritērijus, kas būtu normālāk, it kā pieņemamāk Eiropas Savienībā, un tāpat laikā vēlmi dot tām iespēju būt ekonomiski aktīvām. Un ar to problēmu saskaramies momentā tikko nonākam pie šāda normu apspriešanas vai standarta apspriešanas. Un tāpēc ir jārod kompromiss vienošanās, un es domāju, ka mums jāspie šīs valsts iet pareizajā virzienā, bet vienlaicīgi jāņem vērā, ka reālā attīstība ir arī viņu pašu rokās, un tāpat kā mūsējās. Tā. Papildi jautājums? Iepriekšējā komisija bija noteikusi, ka globāla Eiropa un tirgus e, pieeja ir vajadzīga stratēģija. Tā ir izstrādāta. Kāds ir jūsu rīcības plāns, lai uzlabotu šo pašreizējo vidi brīvā un daudzpusējā tirdzniecības jomā? Man jābūt ļoti striktam, jūs nevarat pārkāpt uzstāšanās laiku, Degukta kungs. Gribu teikt kaut ko par piekļuvu tirgiem. Tā ir ļoti svarīga mūsu darba daļa te ir tāda aizsarga pozīcija ieņemta. Tāpat laikā mums ir jāpaier, jāpaier, jāpariet uz ofensīvu. Es domāju, būtu tikai godīgi teikt, ka mēs eh, esam goši arī zināms panākums tirgus piekļuvas nodrošināšanā, piemēram, attiecībās ar Ēģipti, attiecībā uz mobilajiem telefoniem. Tā ir daļa no mūsu stratēģijas kas juridiskos ietvaros, tiesību aktu ietvaros cenšas cīnīties pret dažādu veidu regulatīvām problēmām un beztarību barjerām. Bet tā ir daļa no tirdzniecības un tā tas arī paliks. Un tā ir viena no veiksmēm, ko varam atzīvēt globālās Eiropas ietvaros. Un visbei tālāk došu vārdu Veronikai de Kaizers, kundzei sociālas demokrātas grupa. Merci, monsieur le président. Paldies priekšsēdētāji, kungs komisāra, kungs uh, runājot. Nu tā, atklāt, jūs esat tā kā tāds bīstams recitīvists. Jūs zinat, ka mēs izjautājāt jūs jau, ieprie... izjautājām jūs jau iepriekšējā uzklausīšanas reizē par jūsu tādu leģendāro franšīzi, un uh, jūs ļoti labi aizstāvējāties, un tad atkal bija tāds uh, jauns starpgadījums ar Kongo, tāds republiku, kas mūs izbrīnīja, un. Uh, Tā kā, nu, tas liekas, ka laba pārvaldība ir jautājums un uh, sociālais taisnīgums, kā arī cilvēktiesības ir jāattīst. Mēs esam ar jums kopā atbalstam jūsu jautājums, kas ir jāuzdod, un to um, visu laiku atceros. Uh, vai ir. Uh, Ko var darīt un um, cik tālu var iet, un uh, jūs pats daudzkārt esat par to runājis, vai jums rodas tāds iespējas, uh, ka Demokrātiskās Kongo republikas gadījumā um, šie uh, asie jautājumi um, saglabāsies, un vai tā ir arī jūsu stratēģijas sastāvdaļa? Dekaizer kungs, es nevaru uh, stāties atkal beļģu beļģu diskusijā un aizsākt to, bet nu atļaujiet uh, man teikt, ka. Mm, 16. decembrī, ja pareizi atceros, uzstājos Eiropas parlamentā. Un visi aplaudēja pēc manas uzstāšanās, arī jūsu politiskā grupa. Starp citu, starp, sau, starp sauciens. Nedzirdam to. Mm, Degukts saka, nu es to tā sapratu, kā atbalstu. Tā tad uh, varu noslēgumā teikt, ka es nedomāju, ka esmu recidīvists, bet uh, mēģinu būt vienkārši koherents. Follow-up question, Veronika. Papildi jautājums, Veronika, jā, protams, par koherenci, par koherenci es vēlos uzdot šo jautājumu. Es domāju, ka drīzāk tas ir kompliments, bet gribu teikt uzmanīgi, tas rada tādu plašu iespaidu. Par koherenci runājot, jūs uh, daudz runājāt par šo Kolumbijas jautājumu, kā jūs izturēsieties, un es domāju, ka ja būs tāds pielietojuma gadījums uh, labā pārvaldībā un cilvēktiesībā, tad šis būs tas gadījums, un mēs uh, sagaidām, ka jūs patiesi rīkotos koherenti un atbilstoši atbilstoši eh, iespējamam efektam. Nu, tas īpaši nav pat um, tāds um, jautājums. Es domāju, ka tas arī atbalst manam um, skatījumam šai uh, problēmai. Es nedomāju, ka tas ierobežojas tikai ar Kolumbiju, bet gan ir attiecināms uz daudzām, daudziem līgumiem, kur tiek vestas sarunas, un šī situācija aizvien ir atšķirīga, bet koherence ir nozīmīga. My... Paldies, un tagad došu vārdu savai biroja kolēģei Muskardīnī kundzei, kas pārstāv tautas partiju. Lūdzu, Kristiāna. Paldies! Jā, jūs ļoti labi esat sagatavojies, jūs atbildes ir ļoti pilnīgas. Saifīkundzei atbildot un citiem par dempingu, jūs runājat daudz par Dohas sarunu raundu, un mēs jau gadiem ilgi zinām, ka, nu, tam praktiski jātiek noslēgtam, bet tā tas nenotiek. Un jūsu um, anketā rakstot atbildēs, jūs par to runājat, uh, bet šeit Jūs teicāt, ka jūs uh, tiešām arī domājat, ka šīs attiecības starp komisāru un Eiropas parlamentu ir ļoti nozīmīgas. Rakstveid atbildēs jūs norādījāt uz to, ka a, uh, atbildes a, uh, parlamentam tiek dots arī plenārsēdē. Ar Vēlos pievērsties um, geogrāfiskajam izcelsmes marķējumam. Jūs jau pieminējāt diskusijas, padomi nepiekrita um, mūsu viedoklim, daļa padomas um, tam nepiekrīt, bet oktobrī jūs precīzi neteicāt, kā jūs vēlties um, konkrēto strādāt. Jeb uh, oktobrī tas komisārs Eštons uh, programmā vēl nebija pilnīgi skaidri noteikts. Itālijas one of the country. Es zinu, ka Itālija ir viena no tām valstīm, kur par šo jautājumu notiek visdzīvākās debatas. Tas arī ļoti saprotam. Taču jums jāsaprot, ka šādu regulu var ieviest tikai tad, ja tiek panākt vienošanās ar padomi un Eiropas parlamentu, jo šeit ir koplāma procedūra. Aštans kundze jau ir nākus klājā ar dažiem priekšlikumiem, kur mērķis bija tikt vaļā no dažiem klupšanas akmeņiem, un es turpināšu viņas iesākto darbu. Es domāju, ka tā ir laba doma šādu regulu ieviest. Principā es esmu par to. Padome nevar vienoties tādēļ, ka ir viedokļu atšķirības šobrīd šo konsensus nevar panākt. Es mēģināšu kaut kādu progresu panākt šī jautājuma izskatīšanā. Varbūt būtu labāk, ja jūs šo pašu jautājumu man uzdot pēc pāris mēnešiem, kad es būšu guvis vairāk pieredzes par to, kas ir iespējams un kas nav iespējams panākt šajā konkrētajā jautājumā. Reģistrējama pozitīvamente la sua bona. Jā, mēs eh, pozitīvi vērtējam jūsu labās gribas izpausmes. Uh, Nu, labi, pēc pāris mēnešiem varētu šo jautājumu atkārtot, bet mums, par, mums parlamentā īstermiņā jāpārbauda, ko tad mēs varam darīt diskusijās ar padomu. Citādi līdz noteikšana paliek tikai uz papīra. Tātad mums aizvien vēl jāizno šīs godīgās spēles noteikumi un um, tam jāvainagojas konkrētos uh, soļos. Uh, jūsu atklātību un vārtus par Made in jeb um, marķējumu ieviešanu vēlos tulkot tā, cik tālu muitas sistēmas Eiropas valstīs var uh, harmonizēt, ir arī problēmas ar viltojumiem un uh, nelegālo preču ieviešanu un tā tālāk. Un arī šajā jautājumā es domāju, ka varētu pārdomāt par to, ka varētu veidot kopēju programmu attiecībā arī uz uh, to, uh, kas skar nelegālo tirdzniecību. Šeit vajadzētu uh, arī um, neaizmirst e interneta iespējas un tirdzniecību internetā. 13. Attiecībā uz regulu 1383 2003, kas attiecas uz muitas darbību, šī regula tiks pārskatīta. Jo Manuprāt, pastāv tāda iespēja, ka dažos robežu gadījumos, kad runa tiešām ir par ģeneriskām zālēm, šī regula līdz šim ir bijusi izmantota nevis pirmajā dabiskākajā veidā, bet kādā pārprastā veidā. Varbūt tādēļ mums vajadzētu viņu formulēt tā, lai garantētu, ka medikamenti un ģeneriskie medikamenti var tikt brīvi eksportēti. Tālāk runājot par regulu Made in, par šo te Eiropiskās izcelsmes zīmolu, tad šī regula taps koplēmuma procedūrā. Un tie nav tukši vārdi, tā ir procedūra, ar saviem termiņiem, ar potenciālām iniciatīvām, ar kurām nāks klajā tās struktūras, kas piedalās koplēmumā, proti padomju un parlaments, būs samierināšanās komiteja, un tā nonāks vai arī nenonāks pie kaut kāda rezultāta. Es mēģināšu veicināt visu šo procesu. Būtībā koplēmuma procedūrā ir jāvienojas padomēju un parlamentam. Paldies! Tagad pienācis laiks atkal Karolēnai Lūkasai, kas pārstāv zaļos. Es atvainojos par to, ka es vēlreiz uzdošu jautājumu. Tas vienkārši tādēļ, ka viena no manām kolēģiem nevarēja ierasties uz šo sēdi. Es gribētu atgriezties pie jautājuma par preču viltošanas uh, novēršanas nolīgumu. Eiropas parlaments no šīm sarunām lielā mērā ir distancēts, viņš nav redzējis aktīvo nodaļu tekstu. Uh, ģenerāla direktorāti ir vienojušies par šo sarunu konfidencialitāti. Mēs saprotam, ka ASV to lūdza, e, jo ASV administrācija šajā jautājumā vēlas ātro procedūru. Eiropas Savienībā, protams, ir atšķirīgs uh, likumdošanas ietvers. Lisabonas līgums paredz to, ka ir konsultācijas ar parlamentu un ar tiesniecības komisāru. Ko jūs darīsiet, komisāra kungs, lai informētu parlamentu tieši tikpat lielā mērā kā padomi par šo te pātrināto procedūru tā, lai mēs varētu ņemt vērā sarunas gaitu un kurā sarunu posmā jūs iesniegsiet parlamentam līguma projektus mm, kā jūs ievērosiet Lisabonas līguma prasības un tāpat laikā konfidencialitātes principus. Paldies! Gadījumā, ja ir vienošanās par konfidenciālu pieeju starp dalību pusēm, tad es ievērošu šo konfidencialitātes līgumu, jo tas ir mans pienākums. Bet tas nenozīmē, ka mums nevar būt debates par to, kādām jābūt vadlīnijām Eiropas Savienībā, par ko ir šis akts. Un es savās sarunās pilnībā ņemšu vērā to, kas ir rakstīts uz papīra. Ja kāds uzsāk sarunas uz noteiktiem konkrētiem noteikumiem, tad viņš nevar šos noteikumus mainīt sarunu vidū. Es tātad ievērošu konfidencialitāti, bet tanīpat laikā arī uzklausīšu jūsu viedokli un informēšu jūs tik tālu, cik tas būs iespējams. Vai jums ir papildi jautājums? Nu, vienīgais, ko es varu pateikt, tad es nezinu, vai bija pareizi piekrist šim te konfidencialitātes principam no SVA puses un Eiropas Savienībai, jo mūsu pašu likumdošanas ietvers paredz, ka parlamentam ir pilnīgi loma iesaistīties, pilnīgs pilnvars iesaistīties debatēs un diskusijās, un tātad viņam ir jābūt pieejamai pilnai informācijai. Uh, Mans jautājums, vai jūs uzskatāt, ka pareizi šis konfidencialitātes princips? Un otrkārt, kas notiks ar brīvā tirdzniecības nolīgumu ar Kanādu, par ko stāksies sarunas ļoti drīz, un arī tajā ir līdzīgas līguma sadaļas? Iespējams, jūs zinat, ka Eiropas parlamenta jaunās kompetences stājas spēkā tikai tagad attiecībā uz tirdzniecību. Tās jums piedāvā tikai Lisabonas līgums, proti, ka jūs iesaistāties koplēmumu procedūrā, jums ir arī piekrišanas tiesības dažādiem līgumiem. Manuprāt, šī konfidencialitātes klauzula ir stājusies spēkā vēl iepriekšējā tiesiskajā kontekstā, kas bija būtiski atšķirīgs. Un tagad mums ir eh, jādomā par to, vai mēs varam mainīt agrāk panāktās vienošanās par konfidencialitāti vai nē. Es saprotu, ka jūs uzdodat jautājumus par to, taču jums jāsaprot, ka reizēm sarunas vispār ir iespējams tikai tad, ja tās notiek konfidenciāli līguma ietvarā. Mums eh, tiešām top jauns līgums ar Kanādu, Mēs strādājam jaunā tiesiskā ietvarā. Es parūpēšos par to, lai parlaments tiktu iesaistīts. Mēs runājam par divpusēju līgumu ar Kanādu. Tas ir jāievēro. Tas nozīmē, ka šis līgums ir atšķirīgs no daudzpusēju nolīguma. Paldies, un tagad aicināšu atkal izteikties Janu Zahradilu. Viņš izteiksies ECR politiskās grupas vārdā. Paldies, es uzdošu jautājumu pēdējo reizi, komisāra kungs, jo ar trim jautājumiem vienai reizē pietiks. Es esmu pārliecināts, ka cilvēktiesību un nevalstisko organizāciju spiediens eh, ir pilnīgi korekts un pareizs, taču tam nav viennozīmīgi ietekme. Minēšu par piemēru Šrilanka. Eiropas komisija piedāvāja eh, iesaldēt GSP plus sistēmu uz neilgu laiku jo situācija Šrilankā bija ārkārtīgi saspringta, bija cilvēktiesība pārkāpuma un tā tālāk. Bet tagad šī situācija ir uzlabojusies. Jautājums, vai jūs apsvērsiet iespēju šīs te sankcijas vai šo te līguma darbības pārtraukumu atcelt, ņemot vērā pozitīvo notikumu attīstību Šrilankā? Lietu stāvoklis šobrīd ir tāds. Eiropas komisija ir pilnībā izanalizējusi situāciju Šrilankā un nonākus pie secinājuma, ka trīs Šrilanka pārkāp trīs starptautiskās darba organizācijas nolīgumus. Līdz ar to komisija piedāvā padomē izvērtēt to, kā tas ietekmē SPS nolīgumu darbību. Šobrīd bumba ir padoms rokās. Sešu mēnešu laikā turpināsies debates ar Šrilanku par izmaiņām attiecībā pret starptautiskās darba organizācijas nolīgumu respektēšanu. Es ceru, ka šos sešus mēnešus mēs izmantosim lietarīgi un nonāksim pie secinājumiem, kuri būs savādāk, ka nevajadzēs pārtraukt eh, GSP vai šo te vispārēju preferenču nolīguma mm, darbību attiecībā uz Šrilanku. Mēs ceram, ka šo sešu mēnešu laikā Šrilankā situācija būtiski uzlabosies. Paldies, vai jums ir papildi jautājums? Paldies, komisāra kandidāta kungs. Mēs jau iepriekš dzirdējām, un jūs pilnīgi pareizi tagad arī apstiprinājāt ka ir būtiski ievērot cilvēktiesības. Ir svarīgi, lai valstī būtu laba pārvaldība. Minēšu citu valsti - Kongo. Tā ir valsts, kas ilgus gadus cietusi no kara darbības. Tā nav vienīgā valsts mm, kurā ir šādas nekārtības. Eiropas Savienība tomēr pā, turpina tirdzniecību ar šo valstu, tāpat arī ar citām Āfrikas valstīm, kurās ir līdzīga nemierīga situācija. Vai mūsu rīcībā ir vēl kādi citi ieroči, lai mēs varētu palīdzēt šīm valstīm ieviest kaut kādas darboties spējīgas valdības un stiprināt cilvēktiesību aizsardzību, vai varbūt, varbūt kaut kāda stiprināta ekonomiskā partnerība, kas varētu tikt izmantot. Mēs šobrīd runājam par ekonomiskās partnerattiecības nolīgumiem, notiek sarunas. Es jau mūsu sarunas gaitā teicu, ka es domāju, ka šiem nolīgumiem jābūt uzsvaru uz attīstības iespēju. Tirdzniecībai tomēr arī ir jābūt kā ļoti note, not, nopietnai sadaļai. Palīdzība tirdzniecībai ir ļoti laba pieeja, ko esam izmantojuši jau iepriekš tirdzniecība starp Āfriku un Eiropas Savienību nav sasniegusi pilnu potenciālu ne jau tarifu dēļ, jo mēs neuzliekam nekādus tarifus afrikāņu precēm un arī eksportam. Eh, šeit ir citi šķēršļi. Loģistiskas dabas ir arī eh, tiesliski ierobežojumi un fiziski ierobežojumi. Arī PTO mēs runājam par tirdzniecības atvieglošanu un tirdzniecību kā palīdzības līdzekli, un mēs ceram, ka varam šo pie, varēsim šo pieeju izvērst nākotnē. Paldies! Tagad aicināšu uzdot jautājumu Miroslavam Rānsdorfam. Viņš pārstāv goja e politisko grupu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Godātais komisāra kandidāti. Jūs un kolēģi, jūs kolēģi esat kapteiņi mūsu sabangotajā jūrā, kurā trako ekonomiskā krīze šogad bezdarbs pārsniegs. Bezdarbs skars vairāk nekā 57 miljonus Eiropas Savienības iedzīvotāju. Tā ir milzīga problēma. Labākais veids, kā cīnīties pret bezdarbu, ir ieviest eh, novatoriskus risinājumus. 75% no IKP pieauguma attīstītajās valstīs rodas eh, saistībā ar zinātnes un pētniecības panākumiem un ar novatoriskiem risinājumiem. Mans jautājums ir tāds, ko jūs kā komisārs darīsiet, lai labāk ieviestu novatoriskus risinājumus praksē? Es domāju, ka Eiropas komisija var mēģināt darīt kaut ko šajā lietā. Tas līdz šim Eiropā ir bijis viens no galvenajiem trūkumiem. Paskatieties, piemēram, uz revolūciju mikroelektronikas jomā. Visa rūpnieciskā ražošana šajā nozarē e, koncentrējas ārpus Eiropas. Es domāju, ka arī mums šeit ir daudz risinājumu, teiksim, kas attiec uz debai draudzīgiem uh, risinājumiem, taču tie nevienmēr tiek ieviest. Kā to darīt, kas tieši būtu jādara Eiropas Savienībā? Man ir dažas idejas attiecībā uz šo jautājumu, taču es domāju, ka uh, šis jautājums jums būtu jāuzdod drīzāk citu komisāram at kandidātiem. Paldies, papildi jautājums. Tas nav simtprocentīgi patiesība, ko jūs teicāt. Bieži vien produkti tiek tirgoti ne tikai Eiropā, bet arī ārpus tās, un starptautiskā tirdzniecība ir jūsu atbildības nozara. Es ceru, ka mēs izveidosim jaunas ražošanas formas un sāks darboties jaunas nozars. Ir jau dažas nozars, kur mēs esam līderi, piemēram, nanotehnoloģijas, nanozinātne, ekotehnoloģija. Un šos te produktus mēs varētu izplatīt eh, citur pasaulē ar komisijas atbalstu. Tad jūs acīm redzot runājam par tirzniecības vispārējo struktūru. Sarunās ar partneriem mēs pievēršam lielu uzmanību šiem te produktiem, to tirdzniecībai, tāpat arī pakalpojumu izplatībai. Mēs Tādēļ arī vēlamies atcelt tarifus attiecībā uz vidē draudzīgām precēm. Es piekrītu šai virzībai. Jūs uzdevāt jautājumu par šo produktu pārdošanu, bet pirms tā ir vēl jārisina kāds svarīgs jautājums, proti, uh, novatorisku risinājumu pārvēršanu konkrētos produktos. Idejas jau nevar pārdot tik vēl, jāpārdod ir produkti. Tā ir interes, tās ir interesants debatas, bet es nedomāju, ka tās mēs šo, šobrīd varam uzsākt, jo mums tam vienkārši nav laika, nedz arī iespēja. Paldies! Dārtmut kungs FD grupas vārdā lūdzu. Jā, paldies! Es atvainojos, ka es otrais uzdošu jautājumu, jo viens no maniem kolēģiem arī nevarēja ierasties. Godātais komisāra kandidāta kungs. Ja drīkstu teikt, jūs esat ārkārtīgi uh, patīkami iespaidojošs cilvēks, uh, un mēs esam priecīgi pārsteigti. Mans jautājums ir 37. pēc kārtas. Punktā 4.3 jūs sakat, ka Tirdzniecībai ir jābūt kā tādam instrumentam plašāk politisku mērķu sasniegšanai. Deivids Mārtiņš jau pirmīt teica, ka šis ir viens no tiem ratiem brīžiem, kad jūs varat izteikt savas personiskās domas. Un tādēļ mans jautājums ir šāds. Ko jūs personiski uzskatāt par eiropeiskām vērtībām, kas pieminēts jūsu anketā? Un ko jūs personiski uzskatāt par cilvēktiesībām? Uh, Šeit Eiropas parlamentā esmu iemācījies, ka cilvēktiesības dažādi cilvēki definē atšķirīgi. Es personiski uzskatu šādi. Tas sabiedrības modelis, kas mums ir Eiropā, ir jāsaglabā. Es domāju, ka tā kombinācija, kas mums ir, kur apvienojas brīva ekonomika, un pamatīga sociālā aizsardzība, plus vēl ļoti plaša cilvēku tiesību ievērošana Eiropas līmenī. Ir jāsaglabā. Tanīpat laikā mums ir jāapzinās, ka kaut kas ir jādara klimata pārmaiņu apkarošanā. Mēs jau esam pasaules līderi šajā jomā. Diemžēl Kopenhāgenā citi mums nesekoja, taču mūs par to nevar vainot, par to var vainot tos, kas nesekoja mums. Es uzskatu, ka mums ir uzdevumi attīstības laukā, arī tur mēs esam lielākie donori. Šis jautājums arī jāintegrē visās politikās, kuras mēs ieviešam. Mans personiskais viedoklis ir tāds, ka mūsu sabiedrība balstās uz vērtībām, un es lepojos ar to, ka es dzīvoju šajā sabiedrībā. Atbildēs uz jautājumiem, Starp rindiņām šķiet ir teikts, ka tirzniecības politika ir jāizmanto kā instruments, lai popularizētu eiropeiskās vērtības citās valstīs. Vismaz es to tā sapratu. Vai jūs varētu paskaidrot šo izteikumu? Un vēl es gribētu piebilst. Tirsniecības politikas politizācija bija jūsu priekšgājējas uh, lozungs. Es gribētu izteikt savu visdziļāko vēlmi apvienotās karalists vārdā. Mēs esam Eiropas Savienības dalība valsts. Mūs pārstāv šis tirdzniecības komisārs. Tas jau tāpat ir slikti. Bet, ja viņš vēl politizē tirdzniecības politiku, tad viss kļūst vēl ļaunāks. Ja tas turpināsies līdzšinējā veidā, tad viss kļūst tikai sliktāk. Vai jūs varētu tādēļ vēlreiz paskaidrot, kā jūs iedomājaties šo eiropisko vērtību izplatību? Es nezinu, kādēļ, lai es šaubītos par tām vērtībām, uz kurām balstās Eiropas sabiedrība. Mani ierosina un iedvesmo šīs vērtības sarunu gaitā. E, runa ir ne tikai par vērtībām, bet arī par nepieciešamību. Tirzniecība mums ir nepieciešama. Un tā norit labvēlīgi tikai tad, ja jūs piedāvājat labvēlīgs noteikums tirdzniecības partneriem. Es šeit neredzu nekādas pretrunas. Es uh, ar visu cieņu izturos pret savu priekšgājēju un nekomentēšu viņas darbību. Uh, pateikšu tikai to, ka viņa ir veikusi ļoti labu darbu, ja jūs runājat par Mendelsonu kungu. Priekšēdētājs līdz ar to jautājumu laiks ir beidzies. Tagad mēs došim, dosim vārdu Faira kungam no Alde grupas, bet pirms tam es gribētu neoficiāli apsveikt Maiklu Taueru da, dzimšanas dienā. Uh, lūdzu, un tev pēdējais jautājums. Paldies, paldies par dzimšanas dienas apsveikumiem augsti godātais izrazītais komisāram at kandidāta kungs, runājot par ASEANu un Ķīnu un tirdzniecības līgumiem, kas plānoti. Jautājums ir, vai mums nevajadzētu rīkoties atšķirīgi Singapūras jautājumā nekā ASEAN 6 sarunās. Pirmais jautājums tas bija. Otrs jautājums ir par izēvielu piegāžu drošību. Jūs runājat par izēvielām. Izēvielas Eiropas rūpniecībai ir izšķirīgas konkurētspēja inovācijām, tehnoloģijām, un mēs bieži uh, Uh, domājot par izēvielām, domājam par um, naftu un uh, um, dabas gāzi, bet uh, ir arī citas izēvielas, piemēram, uh, rētie minerāli, licīs un citi, uh, kas ir nepieciešami tehnoloģiskos procesos. Um, tādēļ jautājums, kāda nozīme drošai izēvielu piegādei ir jūsu skatījumā kā tirdzniecības komitāram? Vai jūs redzat šeit darbības lauku saskaņotu ar citiem resoriem, lai uh, er, Eiropas rūpniecībai uh, būtu nodrošināta izēvielu piegāde? First of all, uh, congratulations Pirmkārt, apsveicu arī es no savas puses jūs dzimšanas dienā. Singapūra. Esam nonākuši pie secinājuma, ka šobrīd nav iespējams noslēgt, noslēgt brīvās tirniecības līgumu ar ASEAN valstu kopumu, un tādēļ esam uzsākuši divpusējo pieeju. Taču, kā jau es teicu, reģionālā kontekstā. Kā jau teicu, situācijas ir atšķirīgas dažādās valstīs. Jautājums par izēju materiāliem ir ļoti svarīgs. Par Ķīnu runājot, tur ir 4,4 miljārdi katru gadu tikai ķīniešiem ir eksporta kvotas, eksporta nodavas, minimālās eksporta cenas un arī no procedurālā viedokļa viņi ir visnotaļ radoši. Tā ir problēma, kas mums ir jārisina tā noteikti būtu jārisina arī augstākā līmeņa ekonomiskajā dialogā ar Ķīnu, jo šī lieta ir būtiski svarīga Eiropas ražotājiem. Un arī, lai gūtu pārliecību, ka šos izējumateriālus mēs saņemsim pār uh, saprātīgu cēnu, lai netiktu izkropļota tirdzniecība kopumā. Paldies, papildu jautājumu. Uh. Jā, jūsu jautājums no tā uh, izriet, ka jūs skatījām šis jautājums ir uh, nozīmīgs, bet vai jūs varat pateikt, kurš uh, komisijā būs atbildīgs par šo jautājumu, vai jūs esat gatavs uh, par šo tēmatu diskutēt ar mums šeit uh, Startautiskās tirdzniecības komitejā? Un gribu teikt, ka esmu. Uh, ļoti iespaidots uzklausot jūsu līdzinējās kompetentās atbildes. This is, uh, I don't see the discussion uh, within Commission. I, I look upon this. Es neredzu, ka par to vajadzētu notikt diskusijām komitejā. Tas ir tirdzniecības jautājums, kas būtu diskutējums, bet tam ir arī politisks aspekts. Eiropas Savienības Ķīnas galotņu tikšanās laikā par to noteikti vajadzētu runāt. Ir grūti uh, neuzskatīt, ka ķīnieši tā rīkojas tīšām, ja es Eiropietis. Es nedomāju, ka viņiem ir kādi politiski mērķi, taču tā ir tīša politika ar ekonomisku mērķi. Piemēram, ja ir jāmaksā augstāka maksa par izējumateriāliem, nekā ir tirgus cena izcelsmes valstī. Tas ir tirzniecības izkropļojums. Es nedomāju, ka tā ir tīši politiska stratēģija, bet vienkārši paņēmiens ar ekonomisku mērķi. Paldies! Līdz ar to jautājumu laiks ir beidzies. Šī procedūra ir ārkārtīgi uh, tāda stingra attiecībā pret komisāru kandidātu, un tomēr viņam ir tiesības beigās vēl teikt noslēgumu vārdus šai komitejai un parlamentam. Es kā Inta komitejas priekšsēdētājs neuzdevu jautājumus komisāru kandidātam. Taču man liekas, ka ir kāds jautājums, par kuru šajā uzklausīšanā noteikti būtu vajadzējis runāt. Kā jums šķiet, komisāra kandidāta kungs, cik lielā mērā un kādā tieši veidā Inta komiteja varētu tikt iesaistīta sarunu mandāta definēšanā? Sarunas šeit, es domāju, par tirdzniecības jautājumiem. Uh, Būtu labi, ja savos noslēguma vārdos de Guhta kungs kaut ko pateiktu par šo tēmu. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Pirmkārt, es gribētu jums visiem pateikties, pateikties visiem kolēģiem par šo uzklausīšanu, par atklātajām debatēm, kas mums šorīt noritēja. Um, es esmu uh, pilnībā izbaudījis šo pasākumu. Priekšā tā mēģināšu atbildēt uz jūsu jautājumu pirmkārt. Sarunu mandātu piešķir padome. Tas ir saskaņā ar Lisabonas līgumu, un tur es nevaru neko mainīt. To dara padomi. Taču es no viss sirds atzīstu, ka Eiropas parlamentam, ka komisijai ir sava loma mandātu formulēšanā. Un es darīšu tā, lai arī notiktu konsultācijas ar jūsu komiteju. Es jūs informēšu par šī mandāta mērķiem, par politisko un vides ietekmi, par ietekmes novēr novērtējumiem, ko mēs esam veikuši. Šo informāciju es jums došu laicīgi, tā lai varētu tapt plaša un detalizēta rezolūcija parlamentā par šo tēmu. Ņemšu šo rezolūciju vērā piedaloties sarunās ar padomi par šo sarunu mandātu. Tātad no savas puses apsolos darīt visu iespējamo, lai jūs kļūtu par vienlīdzīgu partneru mandāta formulēšanā un arī tā īstenošanā sarunu laikā. Taču viss ir noteikti jādara saskaņā ar Lisabonas līgumu, jo Lisabonas līgums darbosies tikai tad, ja mēs to ievērojam. Noslēgumā man nav nekas daudz ko teikt. Jāatzīst, ka Dažas no tēmām, kas ir manā pārvaldībā, ir ļoti sarežģītas. Un pēdējos nedēļās es mēģināju tās izstudēt 55 gadu vecumā, tas nevienmēr ir viegli. Es noturēju arī daudz sarunas ar ierēģiem par to, kādas ir konkrētās un aktuālākās problēmas um, manā atbildības jomā, ko mēs varētu darīt, lai veiksmīgi atrisināt šīs problēmas. Uh, tuvāko gadu laikā, ja man tiks uzticēts šis mandāts, es mēģināšu panākt reāls rezultāts šajās aktuālajās problēmās. Man ir jādod kaut kāda rezultāta tirdzniecības jomā. Es mēģināšu ievērot arī galvenos mērķus Eiropas sabiedrībai, proti vidas aizsardzību, sociālā aizsardzību, klimata pārmaiņas, strādājošo tiesības un arī ekonomiskā izaugsme. Es uzskatu, ka visai pasaulē ir svarīgi, lai būtu ilgspējīga attīstība šeit, attīstības valstīs, ja mēs tiešām vēlamies, lai mūsu sociālās aizsardzības sistēma pastāvētu, tad mums ir jānodrošina ekonomiskā attīstība. Un es domāju, ka galvenās debatas ir ne tikai par izaugsmu kā paši par sevi, bet par to, kā mēs to varam nodrošināt ilgspējīgi. Paldies! Thanks, uh,